Okay. Good morning. Uh, Labrīt, dāmas un kungi. This interparliamentary meeting. Sirsnīgi sveicu jūs uh, šajā starp parlamentāro komiteju sanāksmē, ko um, vādā um, mm, Tieslietu un iekšlietu komiteja Eiropas parlamentā, un mēs runāsim par datu aizsardzības pakotnes um, īstenošanu. Es ar prieku jūs sveicu šajā sanāksmē, lūdzu ieņemiet vietas, un eh, jūs varat izmantot arī tulkojumu, kas tiek nodrošināts. Jums eh, vienkārši ir jāizmeto austiņas un jāieslēdz attiecīgais kanāls. Varat eh, arī noregulēt skaņu un tādējādi klausīties debates jūsu valodā. Liks, Godāmie kolēģi, dalībvalstu parlamentu deputāti, viesi, runātāji, man, kā vispārējās datu aizsardzības regulas referentam, ir ārkārtīgi liels prieks atklāt šo komiteju, kur mēs sprīdīsim pār datu aizsardzības pakotnes īstenošanu tās piemērošanas sākumā. Uh, Es priecājos, ka šajā tik svarīgajā sanāksmē ir tik daudz dalībnieku, un es redzu, ka mūsu vidū ir arī 35 deputāti no dalībvalstu parlamentiem, kas ir ieradušies no 17 dalībvalstīm. Tāpat arī ir pārstāvēta viena Eiropas ekonomiskās zonas valsts - Norvēģija. Man tas ir skaidrs rādītājs, ka dalībvalstu parlamentus interesē šodien apspriežamais temats. 2016. gada 27. aprīlī Eiropas parlaments un padomu pieņēma regulu 2016 šķērsvītra 679. Tā ir vispārējā datu aizsardzības regula, kā arī direktīvu 2016 šķērsvītra 680, kas ir datu aizsardzības direktīva tiesībā aizsardzības mērķiem. Šie divi instrumenti ir ārkārtīgi liela reforma Eiropas datu aizsardzības tiesiskajā ietverā lai izveidotu modernu, stabilu un konsekventu tiesisko ietvaru. Jaunā datu aizsardzības pakotne šo tiesisko ietvaru ļēmums saskaņot ar Lisabonas līgumu, un eh, tā ļēmums arī to modernizēt, ņemot vērā um, informācijas tehnoloģiju attīstību, jaunu tehnoloģiju parādīšanos, globalizāciju un izaicinājumus, ko um, rada terorisms un noziedzība. Uh, Šī, šie jaunie likumi izveido modernu, spēcīgu un konsekventu tiesisko ietveru visā Eiropas Savienībā, stiprinot individu tiesības uz personas datu aizsardzību. No nu, vienas puses vispārējā datu aizsardzības regula izveido vienotu noteikumu kopumu, lai varētu vienādi piemērot noteikumus visiem pilsoņiem un uzņēmumiem, izveidojot harmonizētu uh, spēles laukumu un vienotu fizisko personu aizsardzību. No otras puses, šī tiesība aizsardzības direktīva izveido harmonizētu ietvaru personas datu apstrādē tiesība aizsardzības darbībās. Gan, ja runa par um, iekšēju datu apmaiņu, kā arī datu apmaiņu starp dalībvalstīm. Un tādējādi tiek aizstāti iepriekš pastāvējušie tiesiskie režīmi, kas bija spēkā pirms Lisabonas līguma. Uh, Mm, personu datu mm, apstrāde mm, citos nolūkos, kas neatiec uz tiesību aizsardzību, ir eh, pakļaut vispārēj datu aizsardzības regulai. Um, šī regula būs spēkā no 25. maija, kamēr politi no, politikas direktīva ir spēkā jau no 6. maija, un tādējādi katrai dalībvalstī būs doti divi gadi lai pielāgotu šos uh, instrumentus savām nacionālajām tiesībām. Dalībvalstu parlamenti ir bieži ļoti cieši iesaistīti um, nacionālo tiesību aktu pieņemšanā, lai īstenot šo datu aizsardzības pakotni. E, parlamentiem ir ļoti nozīmīga loma, uh, viņiem ir arī unikāls iespējas paust savu viedokli, un tieši tāds ir šis sanāksmes mērķis. Tomēr Neskatoties uz garo transponēšanas periodu, kas ir piešķirts dalībvalstīm, ir uztraucoši redzēt, ka vairākas dalībvalstis nevarēs izpildīt 25. un 6. māja termiņus, kas varēs radīt problēmas attiecībā uz pamatiesībām, kas piebīta datu subjektiem, uzņēmumiem un organizācijām. Šī sanāksme mm, ietver četras eh, sesijas, kur mēs runāsim par institucionālajiem aspektiem, ietekmi uz eh, privāto sektoru, tā skaitā MVU, eh, tehnoloģiskais novatorisms, kā arī vispārējais datu aizsardzības regula, regulas ietekme, kā arī tiesībā aizsardzības direktīvas īstenošana. Visi šīs dienas runātāji ir iesaistīti šajos procesos, dažādos līmeņos un dažādos aspektos. Attiecībā uz valodu profilu ņemiet vērā, ka tulkojums ir pieejams visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās, izņemot gēlu valodu. Pirms mēs sāksim sanāksmes, vēlētos jums atgādināt, kādā veidā tiek organizētas debates. Vārds tiks dots eh, diviem Nacionālo parlamentu deputātiem un vienam deputātam no Eiropas parlamenta, līdz viss runātāju saraksts tiks izsmelts. Nacionālo parlamentu deputāti, kas vēlas eh, piedalīties debatēs, ir lepni aicināti aizpildīt eh, veidlapas, kas tiek visiem izplatītas, un tās ir jānodod sekretariātam. Sekretariāts atrodas šeit man pa labi. Runātājs saraksts tiks izveidots balstoties uz šīm iesniegtajām veidlapām, to iesniegšanas kārtībā. Eiropas parlamenta deputāti savukārt var pieteikties runāt vienkārši dodot man zīmi, kā parasti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atkarībā no dalībnieku skaita, kas vēlēsies izteikties, mums vajadzēs varbūt ierobežot uzstāšanās laiku, lai visi dalībnieki sarakstā varētu tikt pie vārda. Parasti uzstāšanās laiks ir divas minūtes. Vēlreiz atgādināšu, ka pusdienas tiks eh, pasniegtas šīs ēkas trešajā stāvā, un eh, pusdienas būs pēc otrās sesijas beigām. Līdz ar to esmu jūs eh, iepazīstinājis ar mm, kārtību, un vēlējos norādīt, ka pat pirms vispārējās datu aizsardzības regulas stāšanās spēkā mums jau bija skaidrs, ka Eiropieši vēlas uh, aizsargāt pamatiesības un vēlas nodrošināt patērētāju standārtus uh, kopējā tirgū, bet mēs vēlamies vienlaicīgi arī noteikt uh, globālus standārtus datu aizsardzībā un privātumā. Daudz uzņēmumi globālā mērogā noteikti to ņems vērā. Daudzas valstis pasaulē jau tagad cenšas pieņemt līdzīgus noteikumus, vai līdzīgi noteikumi jau ir pieņemti. Tieši tādā pašā veidā, kā tas tiek darīts um, Eiropā. Tagad es vēlētos uh, atklāt pirmo sesiju. Mēs uh, runāsim par vispārējās darba aizsardzības regulas īstenošanu, institucionālie aspekti. Man ir ārkārtīgi liels gods sveikt mūsu vidū Andreju Jelineku. Viņa ir Austrijas datu aizsardzības iestādes vadītāja un viņu arī nu pat eh, ievēlēja par eh, mm, darba grupas eh, priekšādātāju. Tāpat pēc tam izteiksies Katarzyna Šimeleviča no Panoptikona fonda, un viņa ir Eiropas digitālo tiesību iniciatīvas vicepriekšādātāja. Pēc viņas sēž Kristīne Henjo, kas ir Francijas parlamenta deputāte. Uh, Liels paldies, ka varējāt ierasties un esat mūsu vidū. Tāpēc eh, bez liekas kavēšanās eh, vispirms eh, došu vārdu Andrejai Jelinekai. Viņai ir asvēlētas desmit minūtes. Varam uzklausīt viņas prezentāciju. Liels paldies, priekšsādētāji! Labrīt visiem! Liels paldies par uzaicinājumu, godāmā priekšādātāja, godāmie deputāti! Es nevēlos šeit sākt ar kaut kādiem gariem ievadiem. Es eh, gribētu jums nākamajās desmitā eh, minūtēs mm, pastāstīt, kā darbojas tāda maza datu aizsardzības iestāde un kā darbojas 29. panta darba grupā. Kā jau priekšādātājs norādīja, pirms eh, diviem gadiem mm, stājās spēkā šī regula, bet uzņēmumiem tika atvēlēti divi gadi laika. Viņiem vajadzēja šajos divos gados darīt visu, lai eh, visi tiesību akti tiktu pielāgoti un visas eh, datu aizsardzības iestādes varētu mm, tikt ar to galā. Uh, Mēs eh, pirms diviem gadiem izveidojām eh, plānu. Mm, tie tas nebija viens plāns, bet gan vairāki plāni. Mēs izmēģinājām arī vienas eh, pieturas aģentūras mehānismu. Mēs izmantojām šeit dažādas arī fiktīvas lietas, kur bija runa par uzņēmumiem. Ungārijas un Luksemburgas datu aizsardzības iestādes arī ar mums sadarbojās, un mēs varējām redzēt, kur pastāv atšķirība, pastāv atšķirības lasot tiesību normas. Un tāpat arī arī mēs domājām par šo tiesību normu piemērošanu. Tas bija tāds eh, ļoti nozīmīgs vingrinājums, kas mums ļaus 25. maijā uh, sākt pielāgot arī starptautisko datu aizsardzības mehānismu. Uh, un īstenot to kopā ar citām datu aizsardzības iestādēm. Mēs eh, izmainījām arī iekšējo struktūru datu aizsardzības iestādē, un 25. Eh, maijā arī tas stāsies spēkā mūsu valstī. Kolēģi, protams, tika apmācīti, Viņi uh, paši ir izstrādājuši šo vispārējo datu aizsardzības regulu, mēs sākām strādāt pie tā jau pirms diviem gadiem. Uh, visi e, jūristī, visi juridiskie darbinieki e, iepazinās ar datu aizsardzības regulas normām. Mums bija arī e, iekšējās vadlīnijas izstrādātas. Mēs izstrādājām arī jaunas procedūras nacionālā līmenī. Mēs sagatavojām arī um, mūsu mājaslapu, tā lai tajā būtu visi vajadzīgie formulāri, visas veidlapas. Kā jūs redzat, mums bija ārkārtīgi daudz darba jāpaveic. Tāpat arī mēs sagatavojām tā saucamo balto sarakstu. Austrijai šīs baltais saraksts jau ir pabeigts un uh, visiem izziņots. Kā jūs redzat, te ir runa par uh, sarakstu, kura datu aizsardzības iestādes norāda, kur nav uh, vajadzīgs ietekmes izvērtējums. Tāpat arī mums nācās pieņemt jaunus darbiniekus. Tas arī ir izdarīts, un viņi sāks strādāt mūsu iestādē no 1. jūlija. Protams, arī m, Austrijas parlaments jau 2017. gada jūlijā uh, pieņēma datu aizsardzības pielāgošanas likumu. Uh, un uh, arī pie tā mums vajadzēja sākumā pierast. Arī šis likums stāsies spēkā 25. maijā, un um, arī attiecībā uz šo likumu visi darbinieki ir tikuši apmācīti. Tāpat arī mēs izstrādājām savus nākotnes uzdevumus. Galu galā arī uzņēmumiem ir uh, jāuzņemas šādi jauni uzdevumi. Lūk, uh, šeit uh, šie, šajos baltajos laukumiņos ir mm, parādīti tie uzdevumi, kurus mēs jau veicam. Tātad ir runa par sūdzību procedūrām, par uh, um, nostājas dokumentiem, tāpat arī mēs sniedzam individuālas uh, konsultācijas, sagatavojam individualizētus dokumentus attiecībā uz um, privātpersonu tiesību īstenošanu. Un uh, tāpat arī mēs sadarbojamies ar reģistriestādi. Viss uh, tas, kas ir iekrāsots pelēks, tie ir jaunie ja papildu pienākumi, kuriem, kurus mums nāks uzņemties. Tas nozīmē, ka mums kā iestādē patiešām daudz jaunu funkciju, ar ko mums būs jātiek galā, un cerams, ka mēs esam gana labi šiem uzdevumiem sagatavojušies. Protams, ka ļoti būtisks uzdevums būs cieša sadarbība ar citām datu aizsardzības iestādēm Eiropā, un tas attiecas uz šo viens pieturas aģentūras principu. Ļoti pozitīvi ir tas, ka mums nevajadzēs vest mm, šīs uh, sūdzības vieniem pašiem un izsekot tām līdzi visā Eiropā, bet eh, gan eh, tas viss tiks darīts kopīgi. Tātad šeit nav runa tikai par nacionālajām iestādēm, kas gatavojas mm, datu aizsardzības regulas īstenošanai. Arī 29. pāntā darba grupa jau ir eh, to darījusi. Šeit nav runa tikai par pašu grupu, galvenokārt ir runa par vadlīniju sagatavošanu uh, uzņēmumiem. Galvenokārt tās ir vadlīnijas par datu pārnesamību, par uh, datu aizsardzības birojiem, par vadošajām uzraudzības iestādēm un tā tālāk. Protams, ka jūs varat ar to visu iepazīties arī rakstveidā 29. panta darba grupas mājaslapā. Arī šīs vadlīnijas mēs esam sagatavojuši gan angļu, gan vācu valodā. Mums ir eh, pieejami arī ļoti daudz citi dokumenti. Kas vēl ir darīts 29. panta darba grupā pēdējos divos gados? Mēs esam snieguši atbalstu EDPB sekretariātam. Mēs esam sagatavojuši EDPB sekretariātu. Tātad te ir runa par iestādi, kas sniedz atbalstu datu aizsardzības padomēji, veicot uh, tās pienākumus. Protams, jūs arī zināsiet, ka Datu aizsardzības padome ir jauna, neatkarīga iestāde Eiropas Savienībai, kurai piemīta lēmumu pieņemšanas pilnvaras. Datu aizsardzības iestāžu iekšienē mēs esam uh, apmainījušies ar informāciju, sagatavojoties viens pieturas aģentūras mehānismam, un arī e, šeit darba grupā bija iesaistīta. Es jau iepriekš norādīju, ka datu aizsardzības iestādes ļoti cieši sadarbojas. Mēs esam tikušies ne tikai plenāra sesijās, bet esam sadarbojušies arī darba grupas ietveros, jo mums visiem bija jābūt gataviem uz datu aizsardzības regulas stāšanos spēkā. Tātad datu aizsardzības padomi saņem atbalstu no sekretariāta. Un esmu arī pateicīga par šo ļoti ciešo sadarbību, jo sekretariāts līdz ar to varēs veikt savus uzdevumus, nodrošinot uh, šo ekskluzīvo uzraudzību, ko veids padomi kopā ar priekšsēdētāju. Tas ir ārkārtīgi būtiski nodrošinot eh, padomas neatkarību un datu aizsardzības eh, um, iestāžu neatkarību. Ko mēs eh, kā padome varēsim veikt nākotnē? Mēs varēsim ne tikai sagatavot atzinumus, bet arī pieņemt saistošus lēmumus. Liels paldies par jūsu uzmanību. Esmu uh, ievērojis sev atvēlēto uzstāšanās laiku, un, manuprāt, uh, šis laiks varēs vēlāk mm, tikt izmantots daudz liederīgāk. Liels paldies! That... Liels paldies arī par to, ka jūs ievērojot uzstāšanos laiku. Līdz ar to mums būs laika vēl arī debatēm. Paldies par to. Nākamais runātājs - Katržina Šiemeloviča. Arī jums desmit minūtes, lūdzu. Liels paldies! Paldies par šo uzaicinājumu šodien piedalīties sanāksmē. Priecājos, ka var uzstāties parlamentā, tīpaši par tēmu, kas ir tik tuva man. Kā jūs zinat, esmu šajā procesā kā jurista un cilvēktiesība aizstāve bijis iesaistīti jau no pašiem sākumiem. Ļoti labi atceros visu šo grozījumu procesu. Pirmām kārtām priecājos redzēt, ka GDPR kļūst pamazām par realitāti. Pēc, nedēļ, pēc divām nedēļām šis tiesībāks stāsies spēkā, un mans uzdevums ir sniegt jums īsu pārskatu par to, kā uz to visu lūgojas pilsoņi kuriem vajadzētu būt šīs jaunās regulas pašā centrā, ne, tik, ne tikai spēc, paredzēt ne tikai viņu tiesību spēcināšanu, bet vienlaikus paredzot arī šo tiesību īstenošanas iespējas. Uh, un sev īsī atvēlētajā uzstāšanās laikā vēlos padalīties ar jums ar mūsu perspektīvu par to, cik tālu esam ar šo uzdevumu pavirzījušies uz priekšu šajās divās nedēļās pirms gala datuma, pirms termiņa. Vēlos pievērsties trim, lielā, trim svarīgākiem aspektiem. Pirmām kārtām drošības klauzulas, jeb ja pasākumi, kam vajadzētu uzlabot pārskatāmību datu apstrādes procesā un palielināt kontroli, kas tiek piešķirti individiem pār viņu datiem. Otra tēma - sūdzību mehānismi. Un trešais e-privātuma regulas nākotne. Tā ir šī otra, šis otrs pilārs, kas vēl šai kopējai reformai pietrūkst. Pirmām kārtām par pirmo tēmu, jeb aspektu. Esam novērojuši būtiskus uzlabojumus GDPR salīdzinājumā ar to, kas ir bijis šai jomā iepriekš. Uh, Pirmām kārtām pieejams informācijas katalogs, tas arī tiks pie, piedāvāts individiem. Un kā individi viņi tiks informēti par tādiem aspektiem, kā piemēram datu avotiem, trešām pusēm, ar ko šie dati, eh, kam šie dati kļūst pieejami. Uh, un arī par to, ka, piemēram, cilvēks tiek iekļauts profilēšanas procesos. Tas būs svarīgs, būtisks uzlabojums kopumā, it īpaši ņemot vērā tiešaistas pakalpojumu kontekstu, reklāmas ekosistēmu, kas ir iztra, iz, izplatījusies, izvērsusies ļoti nepārskatāmā veidā, kā to ļab, labi konstatējam Facebook gadījumā un citās uh, citos, citu incidentu gadījumā. Tāpat pastāv arī būtiskas politiskas bažas par to, kā šī e-nozara vispār attīstās. Un šobrīd pilsoņiem tiks dotas labas iespējas, lieliskas iespējas identificēt, kā viņu datus izmanto visas šīs trešās puses, kas tā teikt slēptā veidā tos iegūst un kas vēl ļoti nozīmīgi, būs nepieciešams pa, apstiprināt arī konkrētas tiesības šos datus kopēt vai pārvietot kaut kur citur. Domāju, arī tas būs svarīgi konkurences jomā. Tomēr, neskatoties uz to visu, pastāv arī zinām izaicinājumi, ja problēmas, kas saistīts ar šo tiesību e, īstenošanu, kas attiec uz pārskatāmību, esmu pārliecināta, ka mēs sastapsimies ar nopietniem juridiskiem cīniņiem attiecībā uz to, kā tiek izprasta pārskatāmība, kā tas um, attiecībā uz profilēšanu, lēmumu pieņemšanas procesu un tam līdzīgi. Nu, iedomājieties, ir ļoti daudz uzņēmumu, kas iesaistas tajā, ko mēs saucam par tā saukto vispārējo profilēšanu, un pēc tam tiek izdarīta automatizēta lēmuma pamatoties uz šī procesa rezultātiem. Līdz ar to tiek izmantots kaut kāds individuāls uh, rakstura lielums vai īpašības, lai pēc tam pieņemtu pieņemt lēmumu, kas būs saistošs. Un šajā gadījumā, jāsaka, šobrīd ir visai neskaidri, kā tiks piemērot pārskatāmības lēmumi tīpaši, vai pietiks šobrīd ar to, ka uzņēmumi vienkārši pateiks, jā, jūs, jūs tiek, tiek ļaut šai profilēšanas pasākumā un ar to viss beigsies, ja būs arī būs kaut kāda tālāka pasākuma mēri, kas varēs ļaut pieprasīt papildu informāciju. Nu, tas būs tāds viens no juridiskajiem cīniņiem, ar ko mēs, es domāju, sastapsimies, it īpaši mēs, kā cilvēktiesība advokāti, būsim tajā iesaistīti. Otrām kārtām ir jāsaprot arī loģika, kas ir visu šīs profilā, profilēšanas pamatā, pēc tam izdarot automatizētus lēmumus. Pat tad, kad lēmumi tiek pieņemti, piemēram, piešķirts kredīts vai, piemēram, Facebook ziņu lapa, visi šie lēmumi tiek pieņemti automatizētā veidā attiecībā uz individiem un tie individus ietekmē. Pat ja mēs juridiski runājot piekrītam, ka loģika šāda lēmuma pamatā būtu jāpārskata, tad kā tomēr tas tiek darīts tīri praktiski šajā visā pasaulē, kur notiek mašīna mācīšanās, algoritmiskie lēmumi un to visu visu nevar atspoguļot tikai vienā vienīgā Excel tabulā. Tur notiek ļoti sarežģīti IT procesi, kas nonā, noved pie gala aprēķiniem. Tāpēc mums būs ļoti uzmanīgi jāraukas līdz tam, kā šī jaunā regula tiek īstenot. Tālāk, ja runājam par datu pārnesamību, mēs jau vadlīnijās 29. pantā redzam, ka plastā, pastāv plašas debatas par slieksni e, starp datiem, kas tiek piedāvāti, ko šis datu subjekts pats piedāvā, un tālāk, kas tiek radīti, izmantojot pakalpojumu, un tad šie trešajā datu kategorija, kas tiek radīti, ko rada uzņēmums, un tieši šī trešā datu kategorija iespējams varētu būt tā nozīmīgākā vai problēmas visvairāk izraisošā cilvēkiem, un tā ir tā datu daļa, ko, me, ko nevar pārnest. 29. panta darba grupa par to izsakās ļoti skaidri Es nevēlos tagad par to tālāk diskutēt, bet esmu patiešām nobežīsies par, nobežīsies par to, kā praktiski izpaudīsies šo datu pārnesamība vai nepārnesamība un kā mums pārliecināties, ka tas viss nāk par labu datu subjektam. Tātad šīs problēmas būs tās, ar ko mēs sastapsimies nākotnē, un es patiešām ceru, ka kopīgiem spēkiem mums izdosies tās atrisināt pēc iespējas veiks, veiksmīgāk vienlaikus spēcināt individu tiesības, nevis tās vājinot. Tālāk runājot par manu otro punktu, par sūdzību procedūram, arī šajā jomā esam guvuši būtiskas nozīmīgas uzvaras. Nu, pirmām kārtām aptvērums jauniem tiesību aktam ir paplašanās. Tā tiešām būs vesela revolūcija, respektīvi šis GDPR tiks piemērots visiem uzņēmumiem, kas apstrādā Eiropas pilsoņu datus, vienalga, kur šie uzņēmumi atru, atrastos. Un ir ārkārtīgi svarīgi, ka tiks paredzēts arī mehānisms, kā piemēram datu aizsardzības valsts valde, kas eh, raudzīsies uz to, lai nenotiek tāda nu, labāko sistēmu izvēle Eiropas ietveros. Un, piemēram, kā to redzējām Facebook gadījumā īrijā, eh, šādas lietas vairs neatkārtotos citās valstīs, tāpēc, ka tur šie tiesība akti tiek interpretēts citādi. Esmu nobežījusies arī par šo procesu. Tāpat Domāju, ka mm, prie, tāpat priecājos par to, ka pilsoņi varēs tieši vērsties tiesā, mm, vispirms nevēršoties pie GDPR, bet jāsaka, visas šīs procedūras, kas ļoti veiksmīgi tika izstrādāts GDPR līmenī, būs atkarīgas mm, praksē no tā, cik strauji un cik kompetenti un veiksmīgi uh, nacionālās iestādes spēj šos pasākumus finansēt. Un tas, protams, ir izaicinājums, ko jūs kā parlaments atrisināt nevarat. Bet pild, mēs kā pilsoņi un uh, pilsoniskā sabiedrības pārstāvji redzam, ka šādas problēmas būs. Piemēram, kad es plānoju jau pirmo šādu um, lietu um, prāvu, tajā brīdī, kad gadē par stāsies spēkā, mēs jau šobrīd uh, cīnāmies, mēs nezinām, kurā formā vērsties, jo, piemēram, Polijā šobrīd, ja tiek iesniegta lieta um, tiesā uz vispārējo datu, datu aizsargātāju, tad jāgaida divi gadi līdz kādiem rezultātiem. Ja dodamies uz civiltiesu, tad tādā gadījumā var notikt arī pārpratumi, jo pārsvarā GDPR ir pārāk jauns un uh, tiesību spēki vēl nav apguvuši tā nianses. Tātad mēs sastapsimies ar problēmām un būtu ārkārtīgi svarīgi, lai jūs kā parlaments un citas iestādes uzmanīgi raudzītos līdz tam, kādā veidā notiek īstenošana nacionālā līmenī iestādēs, kā tiek ievēroti termiņi, kā notiek šī jaunā tiesība akta interpretēšana. Un pēdējais, jā, pēdējais, ko gribu teikt par sūdzību mehānismiem, sastīts ar 80. pāntu GDPR otro apakšpunktu, respektīvi gribu runāt par mehānismu, kas tika izstrādāts nevalstiskajām iestādēm, tādām organizācijām kā manā, manām, kas ļauj aizsargāt individu tiesības, kā jūs zināt, vairākumā dalību valstu, vismaz to brīdi, kad par to tas tika iekļauts e, tekstā, tika pieņems lēmums pilnībā to neizta, neiztenot un netika radītas procedūras, kas ļautu NVO pārstāvēt sociālās intereses. Uh, jeb datu aizsardzības procesa vērtības, vienlaikus neaizstāvot konkrētu individu. Dzirdu tagad no daudzām valstīm līdzīgus komentārus, ka loģika, ka šī 80. Eh, pānta otrā pakšpunkta neīstenošanai ir pamatā, ir tas, ka varētu notikt ļaunprātīgi šī mehānisma izmantošana un tā rezultātā varētu būt ļoti daudz tiesas prāvu pret uzņēmumiem, bet realitātē, es domāju, būs tā, būs pilnīgi otrādi šī ietekme tam visam, ne, šo mehānismu neīstenojot, mēs sastapsimies ar to, ka būs ļoti daudz tiesu prāvu pret, pret konkrētiem uzņēmumiem, konkrētu individu vārdā, un nebūs šīs kopējās tiesas prāvas, jo, ja šis pants tiktu īstenos, tad tādā gadījumā varētu īsten, šādu tiesas prāvu īstenot, pamatojoties uz principu, vienlaikus tāpat laikā neuzbrūkot konkrētiem uzņēmumiem, nepieprasot konkrētas kompensācijas. Kā tas būs tagad, un to vēlējos uzsvērt, jo domāju, ka tas būs ārkārtīgi nozīmīgi. Šis, šī mehānisma īstenošana nav mazsvarīga ne Polijā, bet, nu, diemžēl arī Polija ir to valsts starpā, kas atteikusies to īstenot. Un visbeidzot, Noslēgumā gribu teikt, ka sastapsimies ar būtisku problēmu e-privātuma regulas izskatā. Kā jūs zinat, ar šo procesu ir saistīts ļoti liels problēmas daļai, tāpēc, ka pastāv ļoti plaša lobēšana un notiek mobilizēšanās pret šo regulu. Bet tāpat laikā es uzskatu, ka šobrīd būtu viedāk nogaidīt nu, nogaidīt kādu gadu, redzot, kā darbojas GDPR, redzēt, kā īstenojas e, šie principi, pirms mēs vēršamies tālāk un strādājam pie e-privātuma regulas. Ja mēs pieņemsim e-privātuma regulu jau tagad šo lobiju spiediena ietekmē, tad es domāju, ka tiks pieņemti virkne izņēmumi un atlaides, e, kas iekļausies šajā regulē un kas neļaus pilnībā e, īstenot šo principu. Nu, tas, lūk, tik, tik daudz no manas puses, tik daudz piezīmes no manas puses, pirms mēs pārējām pie otrā darba posma. Paldies par man atvēlēto laiku. Lielas paldies, saka priekšēdētājs. Un tālāk trešā runātāja - Kristīna Henjona. Lūdzu, pastāstiet mums arī par to, kas, pie, kas da, noticis Francijā, kā pieņems tiesība akts Francijā. Priekšādātā dāmas un kungi, godātie kolēģi, ārkārtīgi priecājos un esmu pagodināta, ka varbūt šodien šeit un runāt par šo nozīmīgo tematu. Pēc vairākiem sarunu gadiem šī vispārējā regula par datu aizsardzību beidzot tiks piemērot, un tā pilnīgi noteikti atspoguļo centienus, kas ir bezprecedenta. Šis teksts garantēs um, digitālajā pasaulē brīvība atbilstīgi 19. gadam tehnoloģiskās eh, at, tehnoloģiskā attīstība pilnīgi noteikti mm, padara nepieciešamu striktu uzraudzību pār um, eh, digitālo pasauli. Jāatjāno vietotāju uzticēšanās digitālajai pasaulē, un tas ir svarīgi, ja vēlamies ļaut uzņēmumiem attīstīties šai digitālajā tirgū. Negribu atgriezties pie šīs teksta satura, jūs jau visi to labi zināt, es vienkārši gribu runāt par to, kā notikusi transponēšana Francijā. Uh, un kur ir tie punkti, kam vajadzētu pievērst uzmanību. GDPR ir tāds hibrīdteksts, kur tiek pieļaut arī zinām nacionālās manevrēšanas iespēja. iespēja. Tas tāpēc, ka vēlamies, uh, tāpat laikā vienlaicīgi vēlamies izvairīties no pārāk lielas atšķirības šīs regulas īstenošanā dalību valstīs. Ies, ja, jo, ja radīsies šāda atšķirība, tad tādā gadījumā tas var novest pie konkurences šķēršļiem, uh, Turklāt es priecājos, ka šis teksts, par ko vakardien um, nobalsoja arī Francijas parlaments, minimāli izmanto šīs manevrēšanas iespējas, tādēļ dodot privilēģiju šai Eiropeiskai harmonizācijai vislielākajā iespējamā mērā. Tādā veidā mēs esam paredzējuši to, ka notiks arī šīs uh, grupveida sūdzību iesniegšana saskaņā ar 80. pantu. Francijā tiesība akti ne, um, ne, tu, ir paredzēti. Un ir attiecīgs regulējums, kas to paredz. Regulas piemērošana būs efektīva un harmonizēta tikai tad, ja nacionālajie datu aizsargātāji savā starpā sadarbosies. Francija ir pirmā ES dalība valsts, kas jau kopš 1978. gada ir izveidojusi personas datu aizsardzības iestādi, saīsinājumā CNEIL. Un tās kompetencijas ietarps sadarbība ar citām um, Eiropas uh, attiecīgajām iestādēm, un tas noteikts likumo. Kontrolas efektivitāte, izmeklēšana, sankcijas, kas tiek tālī, tālāk pievērotas uh, par um, personas datu nodošanu, tiek attiecīgi um, attiecināts uz visu Eiropas Savienības darbību. Un uh, te runājam par kontrolas ies, iesp, iespējām, kas tā attiecīgi ļauj kontrolēt datu izmantošanu. Visu šo institūciju kopums mm, nodarbojas ar informācijas apmaiņu, paraugu prakses apmaiņu, lai varētu pieņemt eh, lēmumus vienprātīgi. Francijas likums paredz nacionālā ietvera pieņemšanu atbilstīgi jaunajām niansēm šai uh, Eiropas sadarbības uh, iestāžu procesā. Notiek kopēji kontrēla Francijas teritorijā, un citas e, nacionālas kontrolas iestādes arī var līdzdarboties šajā CNEIL iestādē, mm, palīdzot darbām. Ir ārkārtīgi svarīgi atzīmēt šīs jaunās sadarbības formas, jo tās veido kopēju cīņas fronti, uh, Eiropas teritorijā, un tādējādi tam būs arī iespējams ekonomisks spēks. Šī jaunā regula, kas, eh, par ko es runāju arī 29. darba panta, 29. Mm, panta darba grupa, eh, pa, savās, eh, savā, savā saturā iet, diskusijās ietvērus visa veida nacionālas iestādes un aizsarg iestāžu pārstāvis. Divi punkti, kas man liekas svarīgi un kurā varētu atšķirties nacionālās īstenošanas process. Pirmām kārtām šajā regulā dot iespēju dalību valstīm piemērot zināmas manevrēšanas iespējas nacionālā līmenī vainu viņu savus valsts rezidentiem vai tiem, kas atbildīgi par datu apstrādi mm, kas, izveid, un kas iz, atrodas valstī. Atsevišķas valstis, to starp Francija, ir izvēlēsies pirmo risinājumu, nosakot rezidentus par um, attiecīgajiem subjektiem. Ja savukārt izvēlamies otru variantu, tad šie datumi tiek savākti un personas dati apstrādāti, piemēram, par Francijas rezidentiem. Bet kas notiek, ja tas ir dati savākt par Francijas rezidentiem ārpus valsts? Turklāt tiek noteikts 13, 16 līdz, līdz 16 gadiem tas vecums, par kuru var ievākt datus attiecībā uz nepilngadīgajiem bez vecāku piekrišanas. Es um, nešaubos, ka šis datums tiks, šis vecums tiks noteikti pēc iespējas vairāk aizsargājot bērnus un pusauģus, bet pastāv atšķirības starp dalību valstīm. Kā rezultātā šīm aizsardzības pasākumu piemērošana varētu sarežģīties. Šī pasākuma piemērošana, ja tā būs sarežģīta, ir atkarīga no tā, vai valsts šo tiesību aktus vairāk attiecinās uz bērnu tiesībām vai uz eh, datu apstrādes veicēja tiesībām. Kopējais provizoriskais um, lielie digitālie eh, spēlētāji Uh, arī ir to sapratuši, un tagad uh, sociālo tīklu lietotājiem tiek uh, lūgts uh, izteikt piekrišanu jauniem lietošanas noteikumiem. Un, uh, ja lielie uzņēmumi to uztver kā iespēju, mazie uzņēmumi baidās no administratīvā sloga pieauguma. Uh, Un uh, Francijā arī ir uh, jāpiemēro noteikumi jaunajām situācijai, tāpat jāpaplašina certifikācijas mehānismu aptvērums, lai nodrošinātu datu apstrādes sistēmu drošību. CNIL uh, kontroles pilnvaras tiek paplašinātas likumā un ir uh, iespēja arī noteikt korektīvus pasākumus tiem uh, datu apstrādātājiem, kas neievēro uh, prasības. Un uh, tāpat ir arī jau veikti saulēcīgi pasākumi, lai uh, ņemtu vērā pārmaiņas un lai šīs nozares uzņēmumi uh, varētu labāk piemēroties un izvērtēt savu atbilstību jaunai regulai, lai tiktu iecelti uh, par datu apstrādi atbildīgie. Un noslēgumā vispārējā datu aizsardzības regula ir liels solis uz priekšu Eiropai Uh, digitālajā jomā. Tas ir īpaši aktuāli pēc uh, Cambridge Analytica skandāla, kas radīja bāžas mūsu pilsoņos, un mūsu pieeja ir atšķirīga no ASV un Ķīnas uh, pieejas. Šī regula um, nostiprina Eiropas Savienības pieeja datu aizsardzības jomā un šajā jomā šobrīd ir tiešām ļoti liels iespējas. Paldies! Thank you very much! Uh... Liels paldies runātājiem, un mani priecē, kā tika pieminēts tik liels uh, plašs spektrs jautājumu, par ko mums diskutēt, un pirms es uh, dodu vārdu deputātiem, es Aicinu visus aizpildīt uh, zilās veidlapas, ja vēlaties uzstāties un nosūtīt tās sekretariātam. Un uh, mēs labprāt uh, dosim iespēju uzstāties arī dalību valstu parlamentu pārstāvjiem. Un vispirms vārds Polīškungam no Latvijas. Hello. Thank you for a uh, wholesome presentation. Paldies uh, par šīm interesantajām prezentācijām. Man ir divi jautājumi. Viens Jelinekas kundzei. Jūs uh, ļoti labi pastāstījāt par to, kas ir sasniegts Austrijā, un es kā deputāts gribētu jautāt, cik tas viss izmaksāja jums, lai uh, varētu izveidot šo sistēmu, nu, Tas ir uh, tāds vietējais uh, publiskais pakalpojums, tas ir, protams, nepieciešams, bet cik tas viss maksāja. Otrs jautājums polijas pārstāvei. Latvijā mēs uh, esam jau kopš 2000. gada pieņēmuši datu aizsardzības likumus, regula tos aizstās, bet runājot par izaicinājumiem, um, ne tika pieminēti šie lielie dinozauri - Facebook, YouTube, Google. Vai jūs uzskatāt, ka mums būtu jāizmanto uh, pret kārteļu likumdošana, ņemot vērā to, kas Facebookā jau ir noticis? Paldies! Es došu iespēju tagad jums īsi atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Paldies! Eh, tātad eh, sūdzību iesniedzējiem process neko neizmaksā. Wenn ich, äh, wenn ich... Jā, Ja es pareizi sapratu eh, šo jautājumu, ja jūs domājat, cik maksāja struktūru izveide tad eh, mēs to uh, izmantojām iekšējos uh, resursus, mums nebija nekādu ārējo konsultātā, mēs izmantojām mūsu uh, darbinieku kompetenci, veicām pārmaiņas mūsu organizācijā un balstoties arī uz mūsu pieredzi, uzkrātām zināšanām mūsu organizācijā un līdz ar to Austrijas Republikai nekādas papildus izmaksas neradās. Paldies! Jā, nu, par citām detaļām mēs varbūt varēsim runāt eh, nākamajā eh, raundā, un tagad vārds Tržeka kungam no Slovēnijas. Paldies! Priekšsēdētāji, vispirms vēlējos norādīt, ka Man ir zināmi iebildumi šai jomā. Protams, uh, šīs tematika ir nozīmīga. Es 20 gadus šai jomā esmu jau strādājis, bet uh, politiķis esmu tikai neilgu laiku. Es zinu, ka uh, Somijā ir parlamentā tāda kā nākotnes komiteja būtībā Eh, visos parlamentos tāda būtu nepieciešama, jo mēs atpaliekam daudzās jomās. Šo jautājumu vajadzēja apspriest jau pirms 20 gadiem. Jautājums, ko esam darījuši šos 20 gadus. Es esmu politiķis tikai 4 gadus pats. Tālāk par Google, Facebook. Eh, citiem eh, nav galvenās mītnes Eiropas Savienībā. To mēs visi zinām. Trešais punkts. Mums ir daudzkārt tiek izteikti aicinājumi izveidot Eiropas silīcija ielē, bet tā visa ir utopija. Mums vajadzētu izdom, drīzāk tā vietā radīt savus pārlūku programmas un savus algoritmus šeit Eiropā, kas nodrošinātu mūsu privātumu labāku aizsardzību un arī nodrošinātu augstāku cilvēktiesību aizsardzības līmeni balstoties uz šiem diviem tiesību aktiem, uh, tagad ar 20 gadu uh, nokavēšanos mums beidzot būtu jāsāk diskutēt par to, kā algoritmi tiek kodēti un kā tas tiek atspoguļots likumdošanā. Tas pats arī sakāms par robotiku, bet, protams, politiķiem vispirms ir vispār jāsaprot, kas notiek ko nozīmē mākslīgais intelekts, un mums ir arī jāsaprot, eh, kas ir algoritmi, un tad mums ir jārisina šīs problēmas. Tāpat mums jāapzinās, ka iedzīvotāji noveco, un ka mums ir jāizglīto labāk mūsu pilsoņi, tie, kam varbūt nav tik labas kompjūterprasmes vai datorprasmes, lai arī viņi spētu aizsargāt savu privāto dzīvi. Paldies! Thank you for your... Paldies. Nu, varbūt tikai tāda īsa atbilde par nākotnes komiteju. Mums ir uh, zinātnes un tehnoloģijas uh, uh, iespēju komiteja izveidot. Mūsu parlamentā tāda darbojas. Paldies, ka devāt man vārdu. Jā, mani tieši um, nu, skāra šī kolēģa uzstāšanās. Jā, tieši šie jautājumi ir diskusija centrā. Francijas parlamentā mēs bieži uh, diskutējam par algoritmiem un ir uh, šajā likumā iekļauts uh, viens pants par šiem jautājumiem, bet uh, viss, kas attiecas uz mākslīgo intelektu, uh, Mums, eh, mūsu vidū ir deputāts Vilāni, kurš ir ļoti kompetents šais jautājumos, tātad mums ir paveicies, un es eh, piekrītu, ka Eiropai ir jāraugās nākotnē, mums nevajag vienkārši imitēt eh, to, ko dara citi, bet mums visiem kopīgi būtu jādomā par to, kādai jābūt mūsu vietai 21. gadsimtā jo šie e, jautājumi vēl vairāk skārs nākotnes paudzes, ne tikai mūs. Un, kad jūs sakat, ka tas bija jādara pirms 20 gadiem, es gribētu komentēt, ka mūsu konkurenti to arī nav izdarījuši. Un tas varbūt e, nu, liecina par to, ka mēs neko nepareizi nesam darījuši. Paldies, vai jūs vēlaties kaut ko teikt? Nē, Milavičs kundze. Jā, Pavisam īsā atbilde uh, uz komentāriem par uh, likumiem, kas ir novecojušiem par ASV uzņēmumiem. Nu, jāsaka, liels uh, sasniegums ir tas, ka šīs tiesība akts attieksies arī uz silīcija ielējas uzņēmumiem. Tātad tā attieksies šī likumdošana uz visiem, kas apstrādā uh, datus Eiropas Savienībā par personām, kas dzīvo Eiropas Savienībā, ne tikai attiecīgs uz pilsoņiem. Un uh, mēs uh, uh Jāsaka, arī uh, principi šajā regulā nav jauni tie jau pastāvēja pirms 20 gadiem, un uh, šī joma uh, tā nenoveco tik strauji. Principi būtībā ir palikuši spēkā. Tas nozīmē, ka tie uh, spēja izturēt arī tehnoloģijas attīstību un nenovecot. Un tādēļ ļoti svarīgi ir definēt saprātīgus principus, un tas mums ir izdevies. Tālāk uh, par to, ka Eiropai būtu jāspēj konkurēt ar ASV, bet nu, mēs nevaram cilvēkiem uzspiest pakalpojumu izvēli, ja viņi uh, uzskata, ka ASV uh, piedāvātie pakalpojumi ir pievilcīgāki, nu mēs nevaram mainīt viņu izvēli, bet mums ir jāspēj viņus aizsargāt, un regula, manuprāt, ir pareizais risinājums. Paldies! Nākamais eh, Lopes Agilārs pārstāv sociāla demokrātu grupu Eiropas parlamentā. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, vēlētos uzteikt eh, to, cik svarīga ir šī sanāksme, kurā mēs apspriežam datu aizsardzības pakotni. Šie tiesību akti stājas trīs spēkā. Tātad šeit ir divi elementi uh, šajā datu uh, to aizsardzības pakotnē tālāk. Jāsaka, tas ir liels solis uz priekšu pārēja no uh, pasīvas reaktīvas pieejas uz proaktīvu pieju, aizsargājot datus, Tātad tiek izveidots jauns aktīvās atbildības režīms, kas attiecas arī uz privāto sektoru. Bet mm, gribētu uzdot divus jautājumus uh, dalību valstu parlamentu pārstāvjiem. Tā tad eh, ir eh, jāstiprina datu aizsardzības iestādes eh, dalību valstīs un tik, notiks pārēja no 29. pānta komitejas uz datu aizsardzības padomi. Un šīm iestādēm ir jābūt ne tikai gatavām uh, šai pārējai, bet ir jāstiprina to uh, pilnvaras nacionālajā likumdošanā. Un es uh, gribētu zināt, kādi soļi tiek spērti, lai uh, uh, saskaņotu laikā visu šo procesu uh, un lai uzraudzības uh, un citas pilnvaras varētu tik īstenotas uh, neatkarīgi un atbildīgi. Un šobrīd Eiropas parlamentā mēs uh, strādājam pie e-privātuma regulas un ceram pabeigt šo darbu, bet dalībvalstis padomē bloķē šo procesu, un tas nav vienīgais gadījums, kad svarīgi tiešību akti tiek bloķēti padomē, to dara dalību valstis, un es vēlētos pievērst uh, Nacionālo parlamentu pārstāvju uzmanību šim jautājumam un norādīt, ka arī jums ir jādara savs darbs, lai mēs varētu pabeigt darbu un pieņemt šādu Eiropas Savienības tiesību aktu, un lai arī nodrošinātu e-privātuma aizsardzību, lai nodrošinātu Eiropas Savienības pilsoņu tiesību aizsardzību digitālajā vienotajā tirgū. Paldies! Tagad vārds Pudlovska kungam no Polijas. Paldies par to, ka pievērsāties jautājumam par datu aizsardzību. Es eh, piekrītu Katržinas eh, Šmilovičas teiktajam daudzos punktos un gribētu, lai citas valstis arī komentē atsevišķus punktus. Tātad, uh, Mēs uh, pieņemam svarīgus uh, tiesību aktus par uh, datu aizsardzību, bet jāsaka, mūs, manā valstī, nezinu, kā citās valstīs uzņēmumu izpratnē par šiem jautājumiem atpaliek, tāpat kā tas varētu būt arī notikt Slovenijā. Arī es neesmu politiķis ilgu laiku, esmu strādājis kā uzņēmējs, uzņēmumu vadītājs, Un, protams, lielie uzņēmumi visu izdarīs pareizi, viņiem ir pietiekami daudz resursu, bet mazie uzņēmumi atpaliek gan izpratnē, gan īstenošanā. Un patiesībā galvenais akcents tiek likts uz to, kā izvairīties no, no visa šī procesa. Un jautājums. Uh, vai kā mēs vēlamies paveikt šo uzdevumu, vai svarīgāk ir uzņēmumu vai process. Protams, mērķis ir aizsargāt pilsoņu intereses, apzināties, ka dati ir vērtība. Un ko mēs esam izdarījuši? Tagad uzņēmumiem draud potenciāli lieli sodi, un mēs pieprastām, lai tiktu veiktas pārmaiņas. Bet, manuprāt, tā nav pareizā pieeja, un es ierosinātu uh, drīz nevis uh, tā tīri juridiski pieiet, bet uh, paredzēt uh, to, kā būtu jānorit šai pārējai. Ja uh, divos gados ir jāievieš šī regula, tad uh, mums būtu arī jāizvērtē, cik uh, valsts, cik uzņēmumi vispār saprot šo situāciju jau gadu pirms ieviešanas, bet tagad eh, daudzās valstīs nav absolūti nekādas skaidrības par eh, reālo ieviešanu uz vietām. Mēs atpaliekam, un jāsaka, ne tikai manā valstī, bet arī daudz vietu eh, Eiropā. Un patiesībā parlamentiem tātad šo likumu pieņemt ir viegli, bet daudz sarežģītāk uzņēmumiem ir ieviest šos jaunos procesus, tiem sagatavoties, lai nodrošinātu datu aizsardzību. Paldies! Paldies par jūsu teikto, jo mm, mēs visi arī saskaramies ar uh, to, ka mums jānodrošina, lai mūsu veikumu labāk uh, saprastu. Tagad Kordobalīkungs no Grieķijas. Tā. You have to use the microphone. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. The side. Okay. Oh, yeah, okay. Ziņa atrodas otrā pusē. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να συγχαρώ και να... Paldies. Vēlējos pateikties organizatoriem par to, ka notiek šī diskusija par eh, regulas eh, īstenošanu. Mēs esam piedzīvojuši straujas tehnoloģiskas pārmaiņas, un tādēļ bija arī jāpārskata uh, regulējums, uh, kas bija spēkā kopš uh, 995. gada. Toreiz tikai internets uh, sāka veidoties, un, protams, šī regula jāpiemēro vienādā veidā visās dalību valstīs, un tas ir ļoti būtiski. Uh, Eh, tehnoloģija attīstās ļoti strauji, un tādēļ arī mums jāvirzās uz priekšu strauji, un to mēs arī darām. Eh, Grieķijā likums par direktīvas 216 piemērošanu arī eh, paredz īstenošanas pasākumus un tuvāko dienu laikā parlaments par to balsos. Šīs likums atvieglos uh, regulas piemērošanu. Datu aizsardzības regulators Grieķijā jau uh, saskaras ar uh, lielu uh, darba apjomu, tas nozīmē, ka būs jāpalielina gan budžets, gan darbinieku skaits. Vēl viens uh, svarīgs punkts ir tas, ka ir jāinformē arī tiesas. Tiesas, protams, ir neatkarīgas, bet būtu jāorganizē uh, īpaši semināri, kas būtu paredzēti tiesnešiem. Paldies! jau daži eh, vēl deputāti ir pieteikušies, tā kā lūdzu aizpildiet zilās veidlapas, ja vēlaties runāt. Nākamais runātājs ir Dievs Dimēras kungs no Eiropas uh, parlamenta tautas partijas grupas. Paldies priekšsēdētājiem. Vispirms vēlējos eh, sirsnīgi sveikt dalību valstu parlamentu pārstāvis mūsu vidū. Uh, un arī uh, manus kolēģus no Spānijas parlamenta viņu vidū. Man ir virkne jautājumu. Mēs uh, apmaināmies viedokļiem šai zālē un tādēļ vēlos uh, norādīt uh, vienu lietu dalību valstu parlamentu pārstāvjiem Esmu pārliecināts, ka jūs visi saprotat, ka transponēšanas laikā un tad, kad eh, tiek apspriest šī eh, tiesību akti, eh, parlamentiem, parlamentām bija jātiek galā ar daudziem uzdevumiem šeit Eiropas parlamentā, un es arī biju pirmajās uh, rindās Mēs izvērtējam arī datu aizsardzību policijas un krimināla tiesību jomā. Mēs runā, mums ir Eir, Eiropol, Eirojust, Frontex, nodokļu jautājumi. Un šeit bija virkne problēmu. Un mūsu uh, pa, eh, iniciatīvas šajā jomā varētu nonākt pretrunā ar eh, regulu un direktīvu. Tādēļ būtu regulāri jāpārskata eh, šie tiesību akti un jāveic nepieciešamās korekcijas. Tāpat gribu teikt, ka esmu pārsteigts par to, ka ka ne visi iesaistītie pārstāvi piedalās šajā diskusijā. Protams, Nacionālo parlamentu pārstāvi, kas uzstājās šorīt, bija ļoti labi sagatavojušies. Paldies! Es uh, arī nezinu, kādēļ Eiropas datu aizsargu pārstāvi nav šeit. Nu, bet mēs uzklausām dalību valstu pārstāvus par šiem jautājumiem. Tālāk Foikungs no Bēļģijas. Paldies! Gribēju uzdot. Jā, atvainojiet, jums jāpārslēdzīs mikrofons. Tātad vēlējos atgriezties pie uh, jautājumiem, par ko runāja Enjānas kundze par nepilngadīgo aizsardzību. Uh, mums pastāv nevalstiskā organizācija, kas koncentrēs uz šiem jautājumiem. Dalību valstīm tika atstāt zināma rīcības brīvība šai jomā. Un, uh, un ko domā nevalstiskās organizācijas, kas aizstāv pilsoņu intereses par uh, šo problemātiku? Uh, thank you for the question. Um, regarding minors protection. Um... Paldies, runājot par nepilngadīgo aizsardzības, gribu teikt, ka šis vecums lieksnis varbūt manā izpratnē nav tik būtisks, vai tie būtu 13 vai 16 gadi, un ka mēs praktiski nespēsim uh, novērst to, ka arvien jaunāki uh, bērni uh, tiešsaistes režīmā iepazīsies ar dažādām pakalpojumiem, bet svarīgi ir arī izglītot uh, lietotājus uh, un, un uh, tad mums arī būs iespēja uzlabot situāciju attiecībā uz nepilngadīgo tiesībām. Mēs varam viņus efektīvi aizsargāt Eh, bet ir grūti arī šos mehānismus eh, īstenot, grūti ir panākt to, lai tiktu pārbaudīts eh, reālais vecums. Thank you very much. Paldies. Ah, Ms. Agnon wanted to speak also on this? Hans Kunze, vai jūs vēlaties atbildēt? Mums eh, tiešām eh, Francijas parlamentā notika eh, nu, ilgas debates par šo vecuma slieksni. Es pat iestājos par 13 gadiem, uzskatot, ka uh, Uh, izglītība ir ļoti svarīga. Mēs vienojāmies par 15 gadiem, bet arī uh, pie nosacījuma, ka ir jāpastiprina informācija un tāpat ir jau skolēni uh, jāizglīto par digitāliem jautājumiem, par pastāvošo risku. Un mēs cenšamies sadarboties ar izglītības ministriju un uh, citām struktūrām, kas uh, strādā šajā jomā. Bet es tagad gribētu vērsties arī pie blakus sēdētājas. Jūs uh, teicāt, ka vecums nav tik svarīgs, bet nu, tas tomēr ir ierakstīts likumā, un tādēļ arī jāparedz uh, ir uh, zināmas nu, prasības uzņēmumiem, ka, kam šis process ir jāieisteno. Paldies! Nākamais runātājs Ralokungs no Spānijas. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu uh, arī uh, pievērsties uh, vecuma jautājumam, un manī satrauc viens aspekts. Ja Mēs tagad piedzīvojam īstu revolūciju attiecībā uz datu aizsardzību, tomēr nāks konstatēt, ka kas starp normām, noteikumiem un reālo situāciju pastāv lielas atšķirības. No vienas puses ir tāda reaktīva stratēģija, no otras puses proaktīva stratēģija. Uh, un šī proaktīvā stratēģija eh, sasaucas ar lieliem izaicinājumiem. Jā, šeit ir tagad jaunā regula, tā saistās ar daudzām cerībām, lielām cerībām, bet nu jau iezīmējas atsevišķi tādi momenti, kas liecina par to, ka šī proaktīvā stratēģija varētu izrādīties mazāk efektīva nekā reaktīvā stratēģija. Francijas pārstāvi jau to pieminēju. Regula nu, nav spējusti novērst zināma, vē, zināmā mērā harmonizācijas trūkumu, tā skaitā attiecībā uz lietotāju vecumu. Un šeit ir vesels spektrs no 13 līdz 16 gadiem. Uh, Ir valstis, kurās ir 13 gadi noteikti, Francijā 15, citur 14 vai 16, un tas varētu radīt lielas problēmas, lai nodrošinātu efektīvu likuma piemērošanu. Un pēdējo dienu laikā mēs arī esam redzējuši konkrētus piemērus, kā tas darbojas. Piemēram, WhatsApp kas tagad nosūta uh, ziņas saviem lietotājiem un lūdz atkārtoti uh, dot piekrišanu uh, lietošanas noteikumiem un lietotājiem ir jāpliecina, ka viņi ir vecāki par 16 gadiem. Tātad WhatsApp, nu, gribēja nodrošināties un noteica augstāko vecumu slieksni, uzskatot, ka tādējādi problēmas tiks atrisinātas. Bet tagad visi lietotāji, kam nav vēl 16 gadu, kam ir 10, eh, 12 gadi, Nu, viņi, protams, apliecinās, ka viņiem ir vairāk nekā 16 gadi, par to jau nevar šaubīties. Un uh, datu aizsardzības iestādēm ir jāparedz, kā varētu nodrošināt reglame, regulas patiesu īstenošanu, jāparedz iespējas pārbaudīt lietotāju reālo vecumu, kad viņš sniedz piekrišanu. Un tas ir uh, sarežģīts uzdevums. Un ir eh, nu, tagad jau zināma neusticība šim, eh, jaunā, šai jaunai regulai, jo mēs jau redzam, ar kādām problēmām varētu saskarties nākotnē. Paldies! Vai kāds vēlas komentēt? Paldies par šo komentāru, par piekrišanas došanu. Jā, mums vajadzētu izvērtēt tagad, kā lielie uzņēmumi uh, Uh, izmanto privātuma aizsardzības politikas pārskatīšanas kārtī šajās uh, nu, nedēļās pirms regulas spēkā stāšanās un uh, vienkārši pietiek apliecināt, ka jums ir 16 gadi un viss. Un, protams, mums nav efektīva mehānisma, kā aizsargāt nepilngadīgo interesi tieši saistē. Mums ir eh, jādomā arī par to, ka nevar šos līgumus izpildīt pēc eh, konkrēta vecuma, tāpēc, ka šis aizliegums vienkārši nedarbosies praksē. Vēl uh, tagad par uzņēmumiem. Tagad ļoti daudzi uzņēmumi piedāvā um, alternatīvu piekrist tagad vai vēlāk. Īstenībā nav iespējas piekrist vai nepiekrist, un manuprāt, tas ir eh, spiediens, kas tiek izdarīts pret eh, patērētājiem. Līdz ar to viņiem ir jāpiekrīt jebkurā gadījumā. Un eh, tiek legalizēta prakse pirms šī regula um, mm, sāja spēkā. Manuprāt, tā ir likuma apiešana. Es īsti nezinu, vai to visu var atrisināt juridiski, taču mums kā politiķiem vajadzētu saprast, kā kaut kas tam līdzīgs tagad notiek. Labi, paldies. Manā sarakstā ir vēl četri Mm, deputāti Sipelē, Komeša, Stīvensa un Intvelda. Došu vārdu um, viņām izteikties, bet ja kāds no dalībvalstu parlamenta deputātiem vēlas runāt, tad lūdzu dariet to man zinām, iesniedzot veidlapu sekretariātam. Tagad eh, Sīpeles kundze, sociāldemokrātu politiskā grupa. Paldies, priekšādātāji! Es vēlētos eh, paskatīties atpakaļ. Mēs eh, pieņēmām lēmumu par šo regulu 2016. gadā, tātad tika atvēlēti divi gadi dalībvalstu valdībām, uzņēmumiem, NVO, un dažkārt man ir radies iespējas, ka tikai pēdējās divās nedēļās dažas izaistītās puses gatavoties. Es nevaru to nekā savādāk izskaidrot. Es īsti nezinu, kāpēc mans birojs tagad saņem jautājumus, kādi nekad nav iepriekš saņemti. Tātad mums bija divi gadi sagatavoties, un viens no mērķiem bija harmonizēt standartus. Datu aizsardzība taču pastāvēja arī pirms šīs regulas, taču viens no mērķiem bija uh, nodrošināt vienotus standartus visā Eiropā. Tas ļautu, jo īpaši MVU un arī pilsoņiem, kas čerso robežas, saņemt tikai vienu standārtu, ar ko ir jādarbojas. Kāda ir jūsu pieredze darba grupā attiecībā uz sagatavošanās darbiem dalībvalstīs? valstīs? kas tiek darīts, lai pielāgotos šai regulai. Un otrs jautājums ir par regulātoriem. Man ir preses relīze, kur ir teikts, ka no 24 iestādēm, kas ir uh, rēģējušas, tātad no 24 regulātoriem, tikai 17 regulātori uzskata, ka viņi ir pilnībā aprīkoti, lai izmantotu jaunās GDPR piedāvātās iespējas. Tātad uh, Gribētu zināt, vai datu aizsardzības iestādes patiešām ir gatavas palīdzēt uzņēmumiem un arī citiem spēlētājiem pildīt šos noteikumus. Mm, precīzi vispārējo datu aizsardzības regulā mm, tas īsti nav pieminēts. Gribētu zināt, kas notiek ar attēliem, fotografijām. Šis mm, punkts parādās. Mm, ļoti daudz kur. Vai es varu izmantot, teiksim, stadionā vai uz ielas uzņemtus uz fotoattēlus? Vai man tiešām ir jāsaņem atļauja no katras personas, kas ir redzama šajā attēlā? Varbūt jūs varētu mums pastāstīt, kā tas tiek regulēts jūsu valstīs, vai varbūt arī jūsu valstīs šis jautājums vēl nav atrisināts. Paldies! Tagad došu vārdu Jelineks kundzei varbūt, lai viņa varētu atbildēt. Paldies! Lielas paldies par jautājumiem, jo īpaši, ja runa par sagatavošanos. Ne tikai jūs iestādi saņem daudz jautājumu, arī mēs eh, tikām bombardēti ar jautājumiem pēdējo divu gadu laikā, bet eh, pēdējo nedēļu un mēnešu laikā patiešām tas bija pārsteidzoši. Un eh, dažkārt mums ir radies iespējas, ka datu aizsardzība mums ir uzgāzusies virsū no debesīm. Uh, Austrijā jau 40 gadus mums darbojas datu aizsardzības likums. Regula ir tālāka attīstība pēc direktīvas un šie kopējie standārti, kas ir jāievieš Eiropā, eh, protams, ir jāpielāgo konkrētajās valstīs, tā lai nerastos šāda iespēja kaut ko atlasīt vai izvēlēties pēc uh, savas patikas. Tātad šie jautājumi visnībā bija jāatrisina sen, un uh, desmitgadus ilgi uzņēmumi jau visnībā kaut ko līdzīgu ir īstenojuši. Un, ja runa par uh, papildu pienākumiem vai to, kas būtu jāmaina, tad gribētu norādīt, ka lasīšana palīdz. Galu galā regula jau pirms uh, diviem gadiem stājās spēkā, tātad eh, tā bija visiem zināma, un tika atvēlēts šis eh, divu gadu pielāgošanās periods. Tas eh, nav nekas jauns. 25. Mm, maijs galu galā nav datums, kas tika turēts slepenībā, arī likuma teksts netika turēts slepenībā. Bez tām ļoti daudzās valodās ir arī papildu komentāri. Protams, ka ir arī daudz lietu, ko gal, gal, vislabāk paskaidroja tieši uh, Eiropas Savienības tiesa, bet eh, tieši tāpat kā attiecībā uz citiem noteikumiem un likumiem, mums eh, ir atvēlēts laiks, lai tos pielāgotu. Šis jautājums par 24 iestādēm, no kurām tikai 17 iestādes jūtas tā, it kā būtu gatavas eh, šim darbam. Protams, mēs nezinām, cik daudz šādu pārobežu lietu uh, parādīsies tuvākajās nedēļās, mēnešos, gados, un šī neskaidrība noved pie tā, ka ir pilnīgi iespējams, ka ļoti daudzas iestādes mm, norāda, ka tās nav gana gatavas, ka tām nav vajadzīgo mm, līdzekļu. Nu, es arī to nevaru tā paredzēt. Es arī nezinu, vai Austrijas datu iestāde ir pietiekami gatava. Jā, mēs esam šeit veikuši pielāgošanos un esam pieprasījuši papildu darbiniekus, iespējams, ka daudzās citās valstīs arī notiek līdzīgi. Mēs, protams, darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai izpildītu prasības, ko mums uzliek datu aizsardzības regula. Un tāpat um, komisija saskaņā ar 52. panta 4. punktu arī varēs uh, sazināties ar dalību valstīm un uh, darīt, kas ir jādara šādos gadījumos, kad uh, datu aizsardzības iestādes netiek ar saviem pienākumiem galā. Tas būtu tāds um, vispārīgāks pārskats. Austrijā, piemēram, ir tā, ka mums pazūd zināmas funkcijas un to vietā nāk citas funkcijas Nu, ir tādas lietas, kas mums nerada pārāk daudz problēmu, bet eh, iespējams, ka mums šīs domas mainīsies. Mēs esam izveidojuši atsevišķu nodeļu eh, šādām funkcijām, bet es īsti nezinu, cik šī nodaļa būs nodarbināta pēc 25. māja. Taču es ceru, ka mēs esam gana gatavi. Un ja nē, tad es domāju, ka mēs varēsim to visu uzlabot, un es domāju, ka tas ir valstu pienākums eh, nodrošināt šo uzlabošanu. Uh, Protams, ka tas ir atkarīgs arī no dalībvalstu parlamentiem. Parlamentiem vajadzētu uzstādīt prasības savām valdībām, un galu galā arī datu aizsardzības iestādes var izvirzīt šādas prasības. Tas taču izriet no šo iestāžu neatkarības. Enjo kundze? Jā. Jūsu jautājumā ir vairākas daļas. Pirmkārtām runājot par uh, nacionālajām iestādēm. Jā, uh, Mm, šīs, uh, šie likumi darbojas no 78. gada, uh, un uh, te, protams, ir runa par dažādu juridisko praksi, par politisko praksi, un ir notikuši arī dažādi eksperimenti. Pēc iepazīšanās ar šo jauno tekstu, protams, ka mūsu uzdevuma loks paplašinās. Mēs arī saprotam, ka mūsu iestādēts Nila vajadzēs papildu līdzekļus, uh, Mm, visas partijas parlamentā to ļoti labi zinās, un mm, varbūt mm, te ir runa vairāk par budžetu, nevis tieši par likumu. Mēs centīsimies stiprināt mūsu darbību tuvākajos gados. Jau divus gadus mēs esam gatavojuši vadlīnijas, dažādus video, mēs esam organizējuši arī konferences. Tas viss ir ticis darīts, lai piesaistītu arī pilsonisko sabiedrību. Te ir runa par eh, dažādām mm, arotbiedrībām, profesionālām eh, sabiedrībām, kas mm, cenšas sadarboties. Arī parlamentārieši mēģina virzīt uz priekšu tekstu, eh, mēģinot panākt, lai uzņēmumi ar to iepazīstas labāk. Uh, Protams, ka tas ir atkarīgs arī no uzņēmumu lieluma. Kā jau ir norādījuši kolēģi, mazākie uzņēmumi iespējams ir vairāk nobažījušies, bet mūsu iestādēji ir arī šī funkcija nodrošināt palīdzību uzņēmumiem, un to arī šis, šī iestāde darīs. Mēs cerām, ka šis atbalsts kļūs arvien plašāks nākotnē. Paldies! Tagad eh, īsts komentārs par fotogrāfijām. Protams, ja runa par vārda brīvību, tad eh, ir jāņem vērā 85. pāns. Eh, Dalību valstīm, protams, šeit ir jāveic sev pienākumi. Jā, Francijas gadījumā mums arī ir šie tiesību akti par mm, fotoattēlu tiesībām. Uh, Mm, te ir runa par eh, dažādām atļaujām, jo īpaši ir runa par bērniem. Visi šīs normas ir jāpilda. Jā, šie teksti jau pastāvēja pirms, pirms eh, regulas pieņemšanas. Lielas paldies! Vēl divi deputāti ir pieteikušies runāt no dalībvalstu parlamentiem, un pēc tam došu vārdu Eiropas parlamentu pārstāvjiem. Tagad Eskens kundze, Vācija. Labrīt! Liels paldies par iespēju izteikties par vispārējo datu aizsardzības regulu un to, kā tā tiek īstenota dalībvalstīs. Protams, mēs uh, visi uh, interesējamies par to, kā pamatiesības tiks īstenotas un kā tas viss izskatīsies praksē. Um, ziņa no Vācijas. Um, šodien um, Kosovā tiesa ir uh, pieņēmusi uh, noteikumu, ka. Im Falle eines Unfalls uh, beweisfähig zu sein, dann begehe ich einen Rechtsbruch, um, was den Datenschutz angeht. Kameru veiktie fotouzņēmumi var tikt izmantoti tiesās par pierādījumu. Tātad šeit ir runa par dažādiem ceļu satiksmes negadījumiem, kurus varēs arī nākotnē tagad labāk izskatīt. Dalība valstis protams, ir uh, uztraukušās, neskatoties uz to, ka tām tiek atvēlēti divi gadi, lai pielāgotos uh, šīs regulas uh, īstenošanai. Protams, ir jautājums par to, cik ātri varēs tikt piemēroti sodi. Mm, Vācijā mm, ir arī dažādi advokāti, kas domā par šīs regulas piemērošanu, un arī pilsoniskā sabiedrība ir mm, paudusi savas bažas. Thank you very much. Uh, next speaker then is Mr. Martin. Tagad uh, Martins Soledāno no Spānijas. Muchas gracias, señor presidente. Eh, es evidente que... Liels paldies, uh, priekšādātā. Šeit ir uh, runa par to, ka mēs uh, mēģinām regulēt kaut ko tādu, kas ir uh, dzīves un nepārtraukti mainās. Noteikumi, kas ir spēkā mūsu valstīs, ir jāpadara daudz efektīvāki, un tāpat arī ir jānodrošina viendabīgums starp dalību valstīm. Es domāju, ka šis ir tāds nozīmīgs solis uz priekšu. Protams, kā mēs eh, mēģināsim mm, turpināt šo attīstību, mēģināsim arī pielāgoties eh, šiem notikumiem Es tagad uh, eh, izsakos kā Spānijas parlamenta deputāts. Diezda Meres kungs jau mm, runāja par kaut ko līdzīgu. Mēs ļoti daudz spriežam par regulu. Mums uh, ir arī šī 680 regula un arī 681, kur ir runa par eh, datu aizsardzību izmeklēšanā, ko veica policijas un tiesībā aizsardzības iestādes Eiropas Savienībā. Es domāju, ka vajadzētu ņemt vērā to, ka ir arī prasības datu aizsardzībai, ko ir jāpilda privātiem uzņēmumiem, proti, ja runa par datiem, ko izmanto komerciālos nolūkos, bet ir arī citi aspekti. Uh, Tiesība aizsardzības iestādes, kas um, mēģina aizsargāt šos datus, ir atkarīgas arī no tādas kā mm, tiesu uzraudzības. Ir jāizvairās no nozieguma veikšanas un ir jāmēģina aizsargāt uh, personas. Ir arī dažādas uh, pilsonu nevalstiskās sabiedrības organizāciju asociācijas ir organizācijas, kas aizsargā nepilngadīgos. Ir eh, dažādas platformas, kas eh, par savu mērķi ir izvirsījušas tieši nepilngadīgos. Un eh, īstenībā šeit ir runa tieši par nacionāliem tiesību aktiem. Lielas paldies tagad Gomešas kundze sociāldemokrāta grupā Eiropas parlamentā. Paldies! Es gribētu atbildēt latviešu kolēģiem, kas eh, uzdeva jautājumu, vai mums nevajadzētu domāt arī par antitrestu likumdošanu un um, par to, kā mums tikt galā ar šo dominējošo pozīciju, kas piemīt lielajām platformām Facebook, Google un tā tālāk. Uh, Es pilnībā piekrītu, mums kaut kas tāds ir vajadzīgs un ir vajadzīgs pat kaut kas vairāk, mums ir vajadzīgi nodokļi. Un tas ir tāds būtisks jautājums. Šeit nav runa tikai par dominējošā stāvokļa izjaukšanu, bet te ir runa arī par um, vienādu attieksmi attiecībā uz MVU šajā jomā. Uh, Mums eh, likumdevējiem vajadzētu uzņemties pienākumus eh, šajā jomā. Eiropas parlaments ienācis klajā ar konkrētām rekomendācijām. Mēs sadarbojamies ar komisiju, kas gatavo priekšlikumus. Un te ir runa tieši par eh, digitāliem nodokļiem. Un tas ir patiešām būtiski. Tas ir viens veids, kā mēs varētu nodrošināt vispārējais datu aizsardzības regulas daudz labākus rezultātus, tas varētu patiešām kļūt par kaut ko globālu. Mēs dzīvojam šajā digitālajā pasaulē, bet īstenībā šī ietekme būs daudz plašāka. Es gribētu uzdot jautājumus runātājiem, tā skaitā arī uh, Janai. Zinot, ka šī regula ir piemērojama universāli, mēs arī zinām, ka iespējas uzzināt, kas notiek ar mūsu pilsoņu datiem, kā tie tiek izmantoti dažādās platformās visā pasaulē. Mm, tad, tad visa šī pasaule ir sasaistīta, un, protams, var būt tādi skandāli kā eh, Cambridge Analytica, bet, eh, ja mēs paskatāmies, piemēram, uz tādiem uzņēmumiem kā Alibaba, saskaņā ar Ķīnas likumdošanu, viņiem ir jāglabā šie dati Ķīnā. Kādos nolūkos, kas tieši tiks darīts ar šiem datiem, uzskatu, ka mēs Eiropas parlaments un arī nacionālā parlamenti nedrīkstam aizmirst par šādiem gadījumiem. Ļoti daudzām valdībām ir eh, līgumi ar šiem uzņēmumiem. Uh, Eiropas pilsoņu dati uh, kļūst viegli pieejami. Gribētu zināt, vai esat par to domājuši un ko mēs varētu darīt lietas labā. Tāpat arī piekrītu kolēģiem, kas teica, ka vajadzētu apmācīt eh, tiesnešus, eh, prokurorus. Galu galā mēs dzīvojam šajā pasaulē un eh, šīs regulas ietveros noteikti, ka parādīsies ļoti daudz lietu tiesā. Kas notiks, ja mūsu valstis pašas būs atbildīgas? Iedomāsimies, ka šāds skandāls parādās Indijā. ar um, šo harāru programmu, kur ir runa par mm, um, nacionālu identifikāciju. Un tie ir paši valsts ierēģi, kas ļaunprātīgi izmanto pilsoņu datus. Mm, tie tiek izmantoti, lai veiktu krāpšanu tā tālāk. Šādos gadījumos uh, valdības ir atbildīgas par uh, datu bāzēm, tad ir dažādas sociālās apdrošināšanas sistēmas un vēl kaut kas, un to visu arī var Uh, ļaunprātīgi izmantot. Domāju, ka šajā gadījumā regulas noteikumus vajadzēs piemērot tiesās, ja šādas lietas parādīsies. Vai nacionālās iestādes to visu ņem vērā, domājot par uh, šīs regulas īstenošanu? Paldies! Vispirms uh, gribētu pabeigt šo sarakstu ar Eiropas parlamenta deputātiem un tad došu vārdu paneļrunātājiem. Tagad Stīvensas kundze. Lielas paldies, priekšādātāji! Labrīt visiem! Mēs esam runājuši jau par ļoti daudz ko, un es vēlētos parunāt par to, ka mums ir tagad datu aizsardzības pamatregula, taču kā mēs varēsim garantēt to, ka šī regula tiks vienādi interpretēta? Mums ir 28 valstis, drīz būs 27, un visā šajās valstīs ir datu aizsardzības iestādes, gan lielajās, gan arī mazajās valstīs, bet šīm iestādēm nav vienādi līdzekļi, un uzskatu, ka ir runa arī par interpretāciju. Gribētu zināt, kādu lomu šeit spēlēs Eiropas uzraudzības iestāde. Proti, vai jūs iejauksieties, kad jūs pamanīsiet, ka kāda dalība valsts ir izvēlējusies nepareizu interpretāciju, vai notiks sadarbība, vai būs kaut kāda ārēja izvērtēšanas procedūra, vai tiks runāts par interpretācijas problēmām. Gribētu zināt, vai Eiropas komisija šeit spēlēs kādu lomu. Tas viss ir jādara, lai nodrošinātu vienotu piemērošanu. Gribētu zināt, kāda būs situācija attiecībā uz mazajiem uzņēmumiem. Par to jau ir mazliet runāts. Bet ir arī dažādas brīvprātīgās organizācijas, kā šāda veida uh, organizācijas pildīs uh, regulas uzliktās prasības, kāda veida atbalsts tiks sniegts šādām organizācijām. Uh, Tiek runāts arī par mācībām, par to, ka vajadzēs nodrošināt dažādus mācību kursus, piemēram, uzņēmumos, bet mēs esam aizmirsuši par kādu iedzīvotāju grupu, kas ir ļoti būtiska, un tie ir vecāka gadagām cilvēki, un jo īpaši gribētu pieminēt arī vecākus jaunu bērnu vecākus, jo vecākiem ir jāpalīdz saviem bērniem. Kāda veida atbalsts tiks sniegts? uh, vecākiem. Daži lieli uzņēmumi, piemēram, Facebook, varēs varbūt piemērot uh, kaut kādas pārējas stratēģijas. Mm, būs iespēja arī varbūt to visu apiet un izvairīties no konkrēta normu piemērošanas. Liels paldies! Vēl viens eh, deputāts no dalībās parlamentiem grib izteikties, tā ir Vindas kundze no Spānijas. Liels paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies, ka man iekļāvāt eh, runātāju sarakstā vēl pašā pēdējā brīdī. Regula stāsies spēkā pēc desmit dienām, un eh, uzskatu, ka tās ir ļoti lielas pārmaiņas um, pamatiesību jomā. Šīs pārmaiņas skars gan patērētājus, gan arī uzraudzības un kontrolas iestādes. Projekts pašlaik ir Spānijas parlamentā, tas vēl nav pieņemts, un ir iesniegti vairāk simti grozījumi, un tagad, protams, mums ir jāgaida, ko referents ar to visu izdarījis pirms eh, šis teksts nonāks atpakaļ komitejā. Kā jau pārējie norādīja, mums vajag pielāgot likumu realitātei. Varbūt jums ir kādi ieteikumi, ko jūs eh, varētu mums dot. Šeit jo īpaši es vēršos pie valstīm, kas jau ir pieņēmušas likumus. Varbūt jūs varētu mums kaut ko rekomendēt. Liels paldies! Nākamie runātāji Intveldes kundze no ALDE grupas Eiropas parlamentā. Lielas paldies priekšēdētāji! Esmu ārkārtīgi apmierināta, ka šī sanāksme notiek šodien, jo es eh, atceros šīs ļoti, ļoti daudzās tikšanās, kādas mums bija, lai mēs eh, panāktu regulas pieņemšanu. Strādājām sākot jau no 2012. gada, pat pirms eh, tika iesniegts priekšlikums. Esmu patiešām apmierināta, ka uh, eh, vispārēja datorsacības regulēt tiek eh, pievērsta tik liela uzmanība, jo īpaši Cambridge Analytica palīdzēja veidot ļoti labu kampaņu mūsu regulē. Mani uh, patiešām pārsteidz, ka ir tik daudz cilvēku, kurus uztrauc, ko īsti nozīmē šī regula, kā tā tiks piemērota, un vai tā gadījumā neuzliks ļoti sarešķītus pienākumus. Gribu atgādināt cilvēkiem, ka nesākam no nulles. Sīpels kundze jau arī uz to norādīja, kopš 95. gada ir spēkā attiecīga direktīva. Mani uztrauc tas, ka Acīm redzot, zināšanu līmenis ir tik zems un piemērošana ir tik vāja, ka cilvēki pat neapzinājās, ka ir spēkā šāda datu aizsardzība. Ja jūs e, vadat kādu uzņēmumu un pēkšņi pamostaties un saprotat, ka ir spēkā datu aizsardzības noteikumi, tad ko tieši jūs esat darījuši pēdējos 25 gadus? Mums noteikti vajadzētu par to uztraukties, jo acīm redzot, mēs nesam pietiekami labi paveikuši savu darbu, ja cilvēki pat nezina, ka ir spēkā šādi tiesību akti. Man ir arī radies iespējas, ka ir ļoti daudz pārpratumu. Ir daudz cilvēku, kas uzskata, ka viņiem vajadzēs ievērot ļoti augstus standārtus, viņiem vajadzēs īstenot ļoti sarežģītus pasākumus Kaut arī ne visiem tas būs jādara. Ja jums, pie, piemēram, piedara maiznīca vai kaut kāds stūra veikaliņš, jums noteikti nebūs jāpilda tas pats, kas būs jādara Facebook. Domāju, ka arī par to vajadzētu pastāstīt cilvēkiem, teikt, lai viņi neuztraucas tik ļoti. Mani uztrauc tas, un par to tiks runāt šo pēcpusdienu, bet es tiemžēl nevarēšu piedalīties, un te ir runa proti par direktīvas īstenošanu. Uh, Īsnībā te bija runa par pakotni. Mani uztrauc tas, ka direktīvas īstenošana šķiet līdzinās nulē. Dalībvalstis nemaz eh, nav steigušās eh, to īstenot. Kāpēc tas tā ir? Es patiešām gribētu aicināt eh, kolēģus no dalībvalstu parlamentiem padarīt to par prioritāti mm, savās iestādēs. Galu galā termiņš īstenošanai sen jau ir pagājis. Es domāju, ka arī komisijai vajadzētu to visu papētīt, vajadzētu nodrošināt, lai dalībvalstis ātri to īsteno, un ja tas netiek darīts, tad eh, komisijai vajadzētu pār, ierosināt pārkāpumu procedūru. Lielas paldies! Mums vēl ir eh, pēdējais runātājs no uh, dalībvalstu parlamentiem, tas ir Mikola Šika kungs no Polijas. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, Paldies, priekšādātāji! Dāmas un kungi! Visas šīs piezīmes, eh, ko jūs te izteicāt par nepilngadīgajiem un bērniem, uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi būtiski. Praksē mēs saskaramies eh, daudzām problēmām. Es eh, vēlētos paust nožēlu par to, ka zināšanas par regulu ir ļoti zemā līmenī. Uh, Polijas senātā esam izveidojuši tādu kā grupu, kas eh, strādā pie eh, bērnu drošības uzlabošanas virtuālajā pasaulē tiešsaistē. Un šīs tēmats mums ir ļoti būtisks. Mēs galvenokārt liekam uzsveru uz datu caurredzamību. Un eh, uz to, ka arī apstrādē ir jānodrošina caurredzamība. Šai informācijai ir jābūt viegli saprotamai, jo īpaši, ja mērķa auditorija ir bērni vai nepilngadīgie. Jūs vairāk kārt teicāt, ka arī vecākiem ir vajadzīgas zināšanas un pieredze par to, kā izglītot savus bērnus, kad viņi saskaras ar dātu apstrādi un ar problēmām, kas šeit varētu parādīties. Mēs vēlētos nosūtīt vēstuli mūsu izglītības ministram. Tieši saistībā ar regulas īstenošanu. Mēs vēlamies, lai skolas organizētu uh, izpratnes veicināšanas kampaņas un iespējams, ka pat mācību programmā vajadzētu iekļaut šādus tematus tā, lai bērni netiktu atstāti novārtā, lai viņi zinātu, kā rīkoties attiecībā uz datu apstrādi. Mums ir vajadzīga visaptveroša izglītošana. Tas attiecās gan uz bērniem, gan nepilngadīgajiem, bet arī uz skolotājiem. Es tāpat arī vēlētos uzsvērt, ka ir ļoti būtiski sniegt informāciju pašiem mazākajiem. Vajadzētu uzlabot nepilngadīgo mm, zināšanas par to, kā mm, nodrošināt uh, atbilstošu datu apstrādi. Lielas paldies! Tagad uh, pēdējā Holmēras kundze, Tautas partijas grupa Eiropas parlamentā. Mm, Lielas paldies! Nu, pirmām karbot, nu, man kā vācietai tāda raksturīga īpašība tā, ka mēs tiešām iepazīstamies ar komisijas dokumentiem, un janvārī komisija nāca ar, pa, klajā ar paziņojumu par to, ka jādod jaunas iespējas datu aizsardzībai, lai tūlīt varētu tikt piemērota šī regula 25. mainā. Nu, godīgi sakot, uh, Jāsaka, izlasot šo dokumentu, vairāk informācijas gan neseņēmu kā iepriekš, un tad, kad piela, palasu vēl pēc tam arī, ko saka speciālisti datu aizsardzībā, 29. pānta darba grupa, savos dokumentos līdz pat šodienai e, notiek darbs pie vadlīnijām par to, kā risināt šo, šīs regulas īstenošanu, tur nu, par certificēšanu, akreditēšanu, iekšēji e, datu aizsardzības noteikumu uzņēmumos. Uh, atbildīgie par šo darbu un tā tālāk un tā joprojām. Visas šīs vadlīnijas joprojām vēl nav izstrādātas. Nu, un tad man godīgi jāsaka. Nu, tad varbūt arī mums no Eiropas Savienības puses vajadzētu mazliet, nu, tā teikt, saņemties. Un uh, piespiest, lai komisija tomēr uh, strādā pie šīm vadlīnijām, lai dalībvalstīs ir kaut kāda vienotība šīs regulas īstenošanā un otrām kārtām. Ja mēs um, pieņemam, ka uzņēmumiem nu jau vairākus gadus bija pie tā jāstrādā, tad mēs vairāk domājam par lieliem uzņēmumiem, nevis par MVU. Viņiem nebūtu nav tik daudz, es nezinu, juristu palīdzības kapacitātes un tam līdzīgi. Nu, ja kāda uzņēmuma ir astoņi darbinieki, un viņiem nav, protams, pašam sava jurista, kas viņiem nāk, palīd nāk palīdzēt, dodot vadlīnijas, kā tad šo GDP ir īstenot. Viņi nevar atļauties šāda veida konsultācijas. Nu, tas nozīmē, ka šajā gadījumā valstī no savas puses ir tā teikt jāpiedāvā atbalsts, palīdzība Nu, vienalga, vai tas ir datu aizsardzības regulators uzraugs vai Vācijas gadījumā um, šādu struktūru ir 16 dažādās pavalstīs, kas jau dažādā veidā interpretē šo tiesību aktu, bet mums taču ir vajadzīga vienota interpretācija. Un tātad, ja Vācijā vienība ir 16 dažādas variācijas, nu tad vēl interesantāk būs, kas notiks Eiropas Savienības mērogā ar šo regulu. Nu, protams, ka šāds atšķirīgs interpretācijas pastāv. domāju, ka ir tādi, kas šobrīd sabi, tikai nu pat saprot, ka šī regula stāsies spēkā un saprot to darbu apjomu, ko tas prasa. Mums viņiem ir jāļauj, jāpalīdz šo darbu īstenot. Un te gribētu tāpēc dalībvalstu pārstāvis lūgt par to parūpēties. Nu, ir, piemēram, tādi mazi uzņēmumi, kas vienkārši ņem un slēdz un izdzēš savus mājaslapus, baidoties no tā, ka mm, tur būs kaut kāda datu, pār, datu aizsardzības pārkāpuma, un viņi nezina, kā to grozīt, kā to labot. labot. Ir pārāk daudz stan standartu, kam viņiem eh, jāsako, un varbūt, ka tur pat nekāda standarta pārkāpta netiek, bet viņi vienkārši baidās no tā, ka viņiem varētu notikt eh, sodus un sankcijas. Uh, Un vienkārši baidoties no tā visa, viņi to, viņi, piemēram, šādas lapas dzēš. Nu, es nezinu, mēs šeit, eh, mums šeit vajadzētu mazliet nolaisties no saviem augstumiem un paraudzīties uz to, uz tiem cilvēkiem, kas nebūtu nav tik, mm, kas nav tādi eksperti šajā datu aizsardzības jomā un kas vienkārši veic normālu ikdienas darbu. Mums vajadzētu viņiem palīdzēt un sniegt informāciju un līdz, eh, nu, līdz šim viņi varbūt par to nav rūpējušies, bet tagad mums viņiem ir jāpalīdz, jo tiesībāk stāsies spēkā. Paldies! Nu, tad tālāk došu vārdu vēlreiz paneļa runātājiem, lai viņi nāk klējā ar tādiem īstiem secinājumiem, kopsavilkumiem un varbūt atbild arī uz jautājumiem. Jelenikas kundzei vispirms vārds paldies. Centīšos atbildēt uz jautājumiem, kas tika uzdoti um, tieši man diskusiju laikā pirmām kārtām Gomešas jautājums, kundas jautājums attiecībā uz to, ka ja valsts pati ir pie vainas, nu tad protams, arī pašām iestādēm ir jāpieturs pie šiem standartiem un tiesību aktiem. Un, protams, ir vajadzīgs attiecīgi arī sūdzības mehānismi. Un tie, protams, attiecīgi arī izmantojami nacionālā līmenī. Tad bija jautājums par, um, par maziem un vidējiem šādiem, šādam struktūrām, un vai notiek atbilstīgi informācijas apmaiņa, un kādu lomu šeit spēlējam Eiropas komisijai? Nu, protams, ka mēs jau šobrīd strādājam pie tā, lai nodrošinātu pēc iespējas labāku šo mm, direktīvas īstenošanu. Mēs to turpināsim arī darīt nākotnē Tas ir mūsu pienākums sazināties ar datu aizsardzības regulātoru un jāpārliecinās, protams, mums kopīgiem spēkiem, ka šī tiesība akts ir vienlīdzīgi īstenots visās valstīs. Un jāsaka, mūsu komitejas pārstāvi jau darbojas šajā regulatā, līdz ar to ir šī sadarbība nodrošināta. Eiropas komisijas loma Par to jau tika runāts, ka Eiropas komisijai ir jānāk klajā dažāda veida viedokļiem, atzinumiem par konkrētām tēmām. Jautājums par to, kā mazāki uzņēmumi var saņemt atbalstu. Nu, pēc principa Nu, faktiski ir tā, ka eh, visi datu aizsardzība, visas datu aizsardzības struktūras ir ievietojuši ļoti daudz informācijas savās mājaslapās. Arī Austrijā mēs esam izstrādājuši vadlīnijas, arī tādas, kas ir adresētas nevis juristiem, bet nu, tādiem vienkāršajiem lietotājiem. Un, eh, jāsaka, ir arī liels pieprasījums pēc šādas informācijas. Un, eh, Tāpat arī paredzētas aptaujas, tā lai cilvēki jau šobrien var, piemēram, lūk, nu, izējot caur šādai aptājai, konstatēt, kas uz viņiem attiecas, kas ne. Līdzīgi mēs rīkojamies arī ar savu ziņu lapu, tādu mm, brošūru, kurā informējam par to visu un neizmantojam tikai tādu juristiem mm, adresētu valodu, jo, protams, ka tas attiecas ne tikai uz juridiskajām prasībām. Nu, tālāk par vecākiem un bērniem, un to vai vecākiem būtu jānāk bērniem līdzi. Nu, jā, Jāsaka, mūsdienās jau arī 15 gadnieki ļoti labi pazīst interneta dziļumus. Intveldes kundze mm, vaicāja, kas noticis pēdējos 20 gados, jā. Uh, daudz uzņēmumu nav pieturējušies pie datu aizsardzības noteikumiem un faktiski pamodušies tikai tajā brīdī, kad tiek noteikti kaut kādi sodi vai drauds eh, par sankcijām, un tad pēkšņi datu aizsardzība parādās un augstākajā uzņēmuma līmenī. Bet daudzos uzņēmumos jāsaka, tas tā nav. Daudzi jau pie tā ir strādājuši, un tie, kas ir ievērojuši šīs normas, paldies Dievam, nav atteikušies no tā. Un tie uzņēmumi, kas savukārt šīs normas nav ievērojuši, uh, nu, tiem tagad nākas strauji rīkoties. Mums, protams, arī ir ļoti nu, tā pārskatām jāraugās uz to, kur uzņemtu ievēro, kur nē. Un sekot līdzi šāda veida notikumi ir arī sociālās sabiedrības uh, atbildība. Visbeidzot, Holmajers kundze no Vācijas uh, vaicāja par vadlīnijām kas tiek izstrādāts 29. panta darba grupā. Jau 14 vadlīnijas ir izstrādātas, tās ir arī mājas lapās, Eiropas datu aizsardzības regulātoru lapā. Ko lūdzu? Holmajers kundze. Tās tika ievietotas tur nu pat, respektīvi iepriekš tās nebija cilvēkiem pieejams. Un no komisijas paziņojuma janvārī šai lapā nebija nekā, nu tagad tikai nu pat tas ir parādījies. Es, protams, negribu runāt jums pretim, saka Jēlenikas kundze, bet no savas pieredzes var teikt, ka šīs vadlīnijas tomēr eh, mājaslapā pieejams jau krietni ilgāk šajā 29. pānta darbgrupas mājaslapā. Attiecīgi viņu pieņemšanas datumiem pēdējā pusgada laikā. Tā ir viena lieta, otram kārtām par MVU nu, protams, varu saprast, ko jūs teicāt. Varu saprast arī tās bailes, kas ir atsevišķiem uzņēmumiem. Un tas lielākoties nav saistīts ar šo datu pamatregulu. Ir daudz arī tādas profesionāli interesu pārstāvības organizācijas. Vismaz Austrijā kas jau ir skaidrojuši uzņēmumiem un piedāvājuši atbalstu tiem, bet, nu, dažiem joprojām šī atbalsta vēl pietrūkst, bet, nu, ir jau arī tāda, kam vienmēr kaut kā pietrūkst, un, pru, un vienlaikus ar šo pamatregulu esam nonākuši pie situācijas, kur arī daudz tādu uzņēmumu, to starp arī mazie uzņēmumi, Ehm, nu, kas tik ļoti baidās no sodiem, saka, būšo tik milzīgi sodi. Nē, nu tā jau nebūs uzreiz, būs brīdinājumi, brīdinājumi un tad tikai sodi. Un viss ir samērīgi šajā gadījumā. Un katrs centies tiks ņemts vērā. Protams, ka viņiem ir eh, jāgatavojas tam visam, bet ne tādā veidā, kā, piemēram, lielajiem uzņēmumiem nu, vienkārši nevajadzētu teikt atteikties no tā liederīgā, tikai tāpēc, ka kaut kas ir arī kaut kāda mīnus visā šajā procesā. Paldies Jelenekas kundzei! Nākamā šī Melamačs kundze. Paldies, vai tik daudz lietu, ko gribētu teikt, bet varbūt pieskaršos tikai trim galvenajiem, kas attiecas uz šiem pretkarteļu regulējumu un platformām. Jā, es domāju, ka tas ir tā, ir tā jaunā nākamā milzu cīņa, kas mūs gaida. Ceru, ka tā norisināsies arī šajā parlamentā, un mēs, kā Eiropas Savienība, varēsim ar šo, jautā, šo jautājumu risināt. Es gribētu tāpēc parlamenta deputētus aicināt atcerēties, ka te nerunājam vairs par kaut kādu šķelšanu vai platformu šķelšanu. Uh, bet mēs drīzāk, mums drīzāk vajadzētu pievērsties tādai savstarpējai savietojamībai, atvērtai pieejai šīm platformām, vienlaikus tās neiznīcinot piedāv un ļaujot piedāvāt konkurētspējīgas pakalpojumus, tā lai cilvēki var šīs platformas izmantot, bet lai attiecīgi tiek piedāvāts augstākas, augstāks drošības līmenis no pakalpojumu sniedzēja puses. Tas mans komentārs go, attiecībā uz Gomešas kundzes teikto, bet piekrīt viņas teiktiem otrām kārtām. Daudzi komentāri. Uh, runāja par to, ka, lūk, mazie, daudzos komentāros tik teica par to, ka mazajos uzņēmos ir tādas bailes un ka viņi cietīs no šīs regulas spēkā stāšanās un tāpēc, ka viņi nav pietiekami informēti, es piekrītu piekrītu šeit Jelineks kundzei, ka ir virkne resursu un vadlīniju, kas jau ir pieejama uzņēmumiem, to starp tās vadlīnijas, ko izstrādājuši ŠNDU, tād, tādas kā, piemēram, mūsu tīklus. Tātad zināšanas ir um, pieejamas, bet trūks šobrīd tādas spēcīgas sabiedriskas kampaņas, un mēs, kā NVO, to nespējam īstenot. Var jums apliecināt, ka mēs esam centušies pēdējo divu gadu laikā šim jautājumam pievērsties, kā NVO grupa no dažādām valstīm. Esam centušies vērsties gan pie komisijas, gan pie nacionālām struktūrām struktūram, lai tā piešķir mums finansējumu un e, šādas kampaņas organizēšā, bet mūžīgi mums pasaka tikai un vienīgi nē. Nevar jums paskaidrot, kāpēc tas tā. Es domāju, ka varbūt tā, es domāju, ka tā tāda milzīga kļūme un es nevaru faktiski izprast, kāpēc tā radusies no to pušu puses, kurām pastāv budžets šāda veida rīcībai, kāpēc nav tikusi īstenot šāda sabiedriska kampaņa attiecībā uz GDPR pēdējo divu gadu laikā, nezinu. Uh, Katrā ziņā, manuprāt, tā ir milzu kļūda, un liekas, ka nu pat mēs par to, par to mums nāksies arī maksāt, tāpēc, ka ir dažāda arī dezinformācija bijusi pieejama. Tālāk par Intvaldes kundas teikto, es piekrītu lielā mērā, ka pastāv milzīgs izaicinājums uz visu šīs dokumentu pakotnes īstenošanu. Var jums dot piemēru tikai un vienīgi no manas valsts puses. Šīs direktīvas īstenošanas rīkojums tika publicēts tikai pirms pāris nedēļām. Tātad likuma projekts, tas joprojām ir likuma projekts un nav pilnībā pieņemts likums. Un tur ir tik ārkārtīgi daudz izņēmumu, ka tas faktiski ir pretrunā direktīvas pašai loģikai. Nu, rezultātā iznāk tā, ka šie stāvņemšanas rezultātā būs pat zemāki nekā pirms tam, jo pilnībā, pie, piemēram, tiek piedāvāts izņems visu veidu tiesību sargājošām iestādēm, policijai, visām citām tiesību sargājošām iestādēm tiek noteikti izņēmumi visiem, kas darbojas ar kodiem izlūku datiem un tam līdzīgi. Un tā tas nebija iepriekš. Un tāpat arī viņiem ir piekļuve eh, pilsoņu informācijai. Un, nu, jāsaka, lūk, šāda rīcība, manuprāt, ir visai uh, nepareiza. Es domāju, ka šeit komisijai vajadzētu striktāk rīkoties, lai šo kļūmu nepieļaut. Un tālāk, protams, jāskatās arī uz izņēmumiem, kas tiek paredzēti valsts iestādēm GDPR, jo šie izņēmumi nenoliedzami arī ir tie, ko tur ievietojuši dalībvalsts, un varbūt šai gadījumā to vieglāk varbūt arī varētu uzraudzīt, un to vajadzētu uzraudzīt šim parlamentam un komisijai. Paldies! Lielas paldies! Priekšādātājs turpina. Nu, un tad visbeidzot, Eņonas kundze, jums vārds. Thank you. Paldies! nu, debašu laikā konstatēju, ka esam ārkārtīgi nobežījušies, bet tas ir tādas visiem kopīgas bažas par to, kas notiks turpmākajā mēnesī. Mēs turpināsim plecu pie pleca arī strādāt pie tā visa nacionālajos parlamentos kopā ar Eiropas parlamentu kolēģiem pie visām šīm tēmām, kas nenoliedzam ir svarīgas. Tāpat arī Eiropas struktūrām būs jāstrādā pie tā, lai norisinātos atbildīgs koordinācijas darbs starp visām nacionālajām struktūrām un varētu pārliecināties, ka šī dokumenta interpretācija ir līdzvērtīga, vienīga un tiek attiecīgi arī īstenota praksē. Es domāju, ka tas ir svarīgi. Un vēlos atbildēt uz vienu otru jautājumu attiecībā uz MVU. Es domāju, ka vēstījums, kas mums jāturpina dot tiem, ir tas, ka viens no pamatprincipiem šajā regulā, šajā regulējumā, salīdzinām ar iepriekšējiem tiesību aktiem un iekšējiem ties, li, nacionāliem likumiem, ir tas, ka viss notiek uz riska analīzes bāzes. Nu, protams, nav vienādības zīme liekam starp kaut kādu maiznīcu un Facebook, nu nē. Un tas vēstījums arī ir jāsaka. Es gribu cerēt, ka to arī sapratīs. Nu, tad, tad lūk, parauga prakse, apmaiņa ar to informācijas apmaiņa starp struktūrām, atbildīgiem struktūrām. Esam gal galā šī procesa pašā sākumā, tas vēl turpināsies, šis uz, process būs jāuzrauga. Un domāju, ka progress šobrīd tiek gūts. Un ja nu man ir kāda vēlme attiecībā uz to, ko es te dzirdēju, uh, un varbūt arī attiecībā uz tām bažām, kas te tika pieminēts, ir tas, ka es gribu vaicāt, vai būtu iespējams eh, saņemt kaut kādu salīdzinājumu starp visam šim interpretācijām un tekstiem. Varbūt to varētu pieprasīt, sagatavot komisija vai parlaments vai šī darba grupa, tā lai mēs varētu patiešām paskrīties, kuri ir tie punkti, kas varētu radīt eh, problēmas, jautājumus. Varbūt, ka tad mēs varētu turpināt darbu, nodrošinot labāku konverģenci turpmākajos gados. Merci, thank you. Uh... Lielas paldies, saka priekšādātājs. Paldies visiem, ka piedalījāties šajās debatēs. Šajā mūsu pirmajā panelī paldies runātājiem, paldies Jelenekas kundzei, jau bija jāskrien prom. Tālāk aicināšu runātājs no nākamā paneļa. Nākamajā panelī runās Judika Van, Luks Henriks un Paskals Galī. Šajā otrajā panelī arī runāsim par GDPR īstenošanu un pievērsīsimies ietekmei uz privāto sektoru, to starp MVU. Šī diskusija, šis temats faktiski jau parādījās pirmā paneļa diskusijās, bet tagad varēsim varbūt tam pievērsties sīkāk, detalizētāk. Nu tad pagaidīsim, kamēr runātāji ieņem vietas, un tad arī sāksim šo diskusiju. Okay, uh, dear ladies and gentlemen. Dāmas un kungi. Tālāk sāksim darbu pie mūsu otrā paneļa šais diskusijās šajā starpparlamentu komitejā, runājot par vispārīgo datu aizsardzības regulas īstenošanu. Šai diskusijā sveicu pie mums Judika Elofānu, kas ir vispārējais um, konsultants no Ubisoft, Luks Hendriks ir pie mums, kas ir uzņēmuma politikas un ārlietu departamenta direktors, kas pārstāv um, mazos vidējos uzņēmumus, un ieradies pie mums, ieradusies pie mums ir arī Paskāla Gellī, kas pārstāv uh, Schneider Electric datu aizsardzības uh, dienestu. Paldies, ka pievienojāties mums, un bez tālākas kavēšanās došu uzreiz vārdu pirmajam runātājam. Gribu vēl tikai atgādināt klātesošajiem, ka tagad ir pieejamas dzeltenas veidlapas, un tās lūdzu aizpildiet, ja vēlaties uzstāties šajā panelī diskusiju posmā. Šīs veidlapas jāaizpilda Nacionālo parlamentu pārstāvjiem, un savukārt Eiropas parlamenta deputāti vienkārši var man dot zīmi, ka vēlas izteikties. Tātad vispirms JudikaĒls Fans uz desmit minūtēm lūdzu. Paldies, paldies visiem, ļoti pateicos par šo ielūgumu, un Ubisoft ar lielu prieku piedalīsies viedokļu apmaiņā par datu aizsardzības jautājumiem, par vispārējo datu aizsardzības regulu. Šis jaunais Eiropas Savienības regulējums iekļauj tādas pamatvērtības kā personas datu aizsardzība un privātās dzīves aizsardzība šī GDPR ir uh, īsti tiešām vienreizēja iespēja pilsoņiem, uh, privātpersonām un uh, uzņēmumiem. Šī regula GDPR uzmanības centrā novieto tieši datus, uh, un uh, tiek homogenizēta pieeja personas datiem Eiropā, uh, balstoties uz uh, pamatvērtībām, uh, pamatdat, pamat, uh, datu aizsardzību un ASV uh, otru pusi Atlantijas okeānām šī pieeja ir atšķirīga. Ubisoft ir uzņēmums, kas uh, tirgo datorspēles jau 30 gadus un 15 uh, tūkstoši darbinieku, 40 uh, studijās piec, visos piecos kontinentos un mūsu mērķis ir uh, nodrošināt pēc iespējas kvalitatīvus pakalpojumus uh, un lai uh, saglabātu mūsu klientu spēlētāju uzticību, mums ir jāgarantē personas datu aizsardzību. Uh, Uh, izmantojot datus, teiksim, ja ir jālabo kādas kļūdas video spēlēs, veidotu jaunas vides, jaunas spēles, ir absolūti nepieciešami personas dati, un tādēļ mēs vēlamies nodrošināt lielāku kontroli, atklātību spēlētājiem, un mēs arī vēlamies nostiprināt savu reputāciju un arī izmantot labāku uh, Uh, datu kartogrāfiju un šis juridiskās iespē, uh, ierobežojums mēs vēlamies pārveidot uh, tādos kā ieguvumos konkurences jomā. Mēs jau esam nostiprinājuši mūsu privātuma un datu aizsardzības komandu. Mēs arī arī veidojam instruments, lai nodrošinātu lielāku atklātību un kontroli spēlētājiem un veidojam arī mūsu uzņēmumā darba grupas. Mēs esam palielinājuši mūsu eh, datu un privātuma eh, komandu, tā skaitlisko sastāvu, bet, kā jau tika norādīts, maziem uzņēmumiem un asociācijām nevienmēr šādas iespējas ir Un mums ir arī uzņēmumā darba grupas, kas uh, sanāk dažkārt ikdienas, uh, lai uzlabotu kontrolas iespējas, ko piedāvājam spēlētājiem, un šī programma jau sāk stāsies spēkā tuvāko dienu laikā, un uh, mainās juridiskais regulējums privātuma jomā, tātad direktīvu aizstāja regula. Un šī e-privātuma regula, diemžēl, nestājas spēkā vienlaicīgi ar vispārējo datu aizsardzības regulu. Un uh, Protams, mērķis ir pēc iespējas labāk aizsargāt uh, privāto dzīvi mūsu klientiem, novērst jau kādus potenciālus skandālus. Mm, uh, pastāv uh, dažādas uh, datu bāzes, tās būtībā ir jebkurā datorā uh, un tas viss uh, sarežģīja darbu, lai nodrošinātu privātās dzīves aizsardzību, un uh, tagad mums notiek labāka datu kartēšana, un mēs zinām, kuri dati ir būtiski, kuri nē, tas palīdz arī mums uh, uzlabot mūsu spēļu izstrādes kvalitāti, un šī kart, datu kartēšana palīdz mums arī uh, Uh, pievērst mūsu līdzstrādnieku uzmanību tam, cik svarīgi ir aizsargāt privātos uh, datus un, teiksim, ja tiek uh, sīkdatnes vai IP protokoli konstatēti attiecībā uz datiem, ja ir kaut kādi tehniski identifikātori saistīti ar spēlētāju datiem, tātad šī uh, pieeja mums mainās uh, šai jomā, un mēs tiešām informējam visus mūsus līdzstrādniekus par šo jautājumu nozīmību. Tas nozīmē, ka mums jāinformē 13 tūkstoši 000 darbinieku visā pasaulē. Mums ir arī uh, veidoti uh, tiešsaistes uh, moduļi un, un mēs izmantojam uh, arī tādus video klipus, lai arī mūsu klientu uzmanību piesaistītu privātuma jautājumu nozīmībai. Protams, ne visiem maziem uzņēmumiem, nevalstiskām organizācijām ir tādas iespējas, jo arī ir lielas izmaksas, un mēs, teiksim, varētu nodot šādus moduļus arī citu Uh, rīcībā. Tāpat mēs arī pastiprinām mūsu datu bāzu aizsardzību, jo katru dienu būtībā notiek hakeru uzbrukumi, centieni iekļūt šajās datu bāzēs, un mums ir uh, specializētas grupas, kuras uh, novērš jeb kādas uh, trūkumus datu aizsardzības jomā un šādi pasākumi var tikt veikti visu diennakti un tāpat arī mēs pastiprinām prasības pret mūsu partneriem juridiskā jomā, ņemot vērā KNIL un GDPR prasības saistībā ar datu privātuma uh, vienošanos. Mums ir arī ASV spēlētāji, kuri vēlas uzspiest savus līgumus mums, un mēs atkal cenšamies panākt, lai viņi piekrīt mūsu līgumiem. Un tas ir pozitīvi, ka šī regula ir vispārēja rakstura regula. Un katram uzņēmumam ir uzlikt lielāka atbildība uh, Mm, bet mēs arī esam saskārušies ar zināmiem šķēršļiem, kas saistīti ar ekstrateritorialitāti. Teiksim, jautājums, vai mums šie noteikumi, GDPR noteikumi jātiecina arī uz uh, spēlētājiem Ķīnā, piemēram, vai arī eh, tad, kad eh, viņi ierodas Eiropā. Uh, Tātad mēs nolēmām, ka mēs šos noteikumus attiecināsim vienlīdzīgi uz visiem spēlētājiem visā pasaulē, jo tas gan tehniski būs vieglāk, gan arī mēs uh, stiprināsim mūsu uz klientos uzticību mums un tādēļ mēs nolēmām, ka visiem tiks piemērot vienādi noteikumi, līdz ar to ir arī vairāk pieprasījumu eh, par piekļuvas nodrošināšanu, un dažreiz arī ir, nav zināms, kas īsti šī persona ir, ir tikai tāds tehniskais eh, identifikācijas eh, kods, Un mēs tātad šos jautājumus uzdodam arī regulātoriem, uh, Un mums ar viņiem ir ļoti laba sadarbība, mēs tiekamies regulāri, tāpat mēs strādājam kopā ar profesionālām aso asociācijām, eh, SMJV, SA un citiem. Un eh, ļoti būtiski, lai būtu tāda homogēna pieeja attiecībā uz GDPR piemērošanu. Uh, nevajadzētu pieļaut to, ka šai Eiropas datu aizsardzības komitejai nav pietiekama ietekme, ka uh, nacionālā līmenī uh, varēs pieņemt citus risinājumus ar šādām problēmām, jo mēs saskaramies un uh, kad tiks pieņemti šie deleģētie akti, tad centieties īstenot tiešām tādu homogēnu pieeju, lai nebūtu lielu atšķirību starp to, kā šīs eh, tiesību akts tiek eh, piemērots. Mēs uzskatām, ka šī regula dod mums iespējas stiprināt uzticību, veicināt izaugsmi un lai eh, digitālā sfēra arvien vairāk respektētu lietotāju tiesības. Paldies! Paldies! Eh, Fanu kungam tagad uzstāsies Lūks Hendriks. Desmit minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Man bija sagatavota prezentācija. Paldies vispirms pateicos Lībe komitejai par uzaicinājumu šo sanāksmi. Man patīk arī tas, ka tiek runāts par ietekmi uz privāto sektoru, uz maziem vidējiem uzņēmiem, un jāsaka, ka 99,8% privāta, uzņē, privātā sektora uzņēmumi ir mazie vidējie uzņēmumi. Tiem, kuri nu, nedzīvo šajā Briseles burbulī, varbūt nav īsti zināms, kas ir Eiropas eh, MVU darba devēju organizācija. Mums ir 67 dalību organizācijas, kas pārstāv gan nacionālās, gan sektoru organizācijas. Kopā pārstāvam 12 miljonus uzņēmumu 34 valstīs un gandrīz 55 miljonus darbinieku. Tad runa ir arī par mikro un maziem uzņēmumiem. Mums ir eh, būtībā jāatgriežas 1995. Eh, gadā un ko mēs eh, savulaik sagaidījām. Uh, no eh, jaunā eh, regulējuma un vai esam to sasnieguši. Protams, mums ir jāņem vērā jaunā attīstība, augstais patērētāja aizsardzības līmenis, tas ir liels pārmaiņas, un arī līdzsvarotu pieju kam būtu jānovērš pārāk liels administratīvs sloks MVU un tas, ka ir skaidri jādefinē tiesības un pienākumi, un šeit mums ir lielas problēmas, un tāpat jānovērš uh, papildus administratīvais sloks MVU un tādēļ mums ir nepieciešams normas, kas ir uh, labi saprotamas un ir lietotājiem draudzīgas. Un iepriekšējā panelī jau tika runāts par, par to, ka ir nepieciešams informācijas kampaņas par uh, personas datu aizsardzību, ko atbalstītu uh, Eiropas Savienība, un tam visam jānotiek gan Eiropas, gan nacionālā Eh, gan reģionālā līmenī, un to mēs visu prasījām jau 2012. gadā, varat to pārbaudīt mūsu mājaslapā. Tātad, mēs gribētu uzsvērt, kā uzņēmējiem mums rūp privātums gan mūsu pašu, gan mūsu klientu privātums. Un tāpat mēs vēlamies, lai tiktu nodrošināts tiesiskums un ka, eh, eh, ka likumi ir jāievēro. To mēs arī uzskatām. Komisijas eh, priekšlikums bija līdzsvarots un mērķis bija noteikt vienādus noteikumus visā Eiropas Savienībā. Bet gala rezultāts, nu, jāsaka, negluži um, um saskana ar pieeju, domājiet vispirms par maziem uzņēmiem. Nē, patiesībā akcents tiek likts uz lielajiem, uz tādiem kā Google, un mēs esam vienmēr iestājušies par to, lai mūsu komentāri tiktu ņemti vērā. Nu, bet tā ir pagātne. Ko mēs darām tagad? Visas mūsu organizācijas, gan nacionālā, gan reģionālā līmenī, ir veltījuši daudz uh, laika, lai īstenotu informācijas kampaņas, lai izstrādātu instruments, kas būtu piemēroti MVU gan nacionālā, gan sektoru līmenī, jo arī dažādiem sektoriem nepieciešama atšķirīga pieeja. Un uh, tā Tāpat saskaņā ar 132. regulas apsvērumu, kur ir uh, runāts par to, ka datu aizsardzības aģentūrām ir jāsniedz informācija un konsultācijas, bet mēs esam uzņēmušies uh, šo lomu datu aizsardzības eh, iestāžu darbs nevienmēr bija ideāls, bet tagad pastāv laba saprātne starp uzņēmējiem un datu aizsardzības iestādēm un cerams, ka tā tas būs arī turpmāko nedēļu mēnešu laikā. Bet šī regula ir eh, radījusi lielas izmaksas un lielas neskaidrības, arī novedus pie fragmentācijas. Un ir arī atšķirības eh, un grūtības īstenošanas jomā, un kā eh, ir norādīts, arī pietrūkst apmācītu speciālistu noteiktiem amatiem. Un problēma ir arī tā, ka likumdošanas akts nav, nav pilnībā saprast. Tagad daži fakti, kas ir MVU jāizlasa un jāsaprot. Re, regulai e, ir 88 lapus oficiālajā žurnālā, gandrīz 100 punktu e, panti ir uh, Eh, publicētas deviņas vadlīnijas, piecas no tām eh, šā gada 1. janvārī un pēdējā vadlīnija 16. aprīlī par tādu svarīgu tematu kā piekrišana. Kopā 237 lapuses, šogad 158 lapus, ja 59,5%. Un pēdējās šīs četri, pēdējie četri dokumenti publicēti tikai angļu valodā un Eiropas iestādēm ir jākomunicē pilsoņu valodā. Un šeit atkal rodas problēmas. Parlaments ņēma vērā MVU uh, uh, pantā 35. Uh, daļā nosaka, ka neatiecas uz uzņēmumiem, un organizācijām, kur ir mazāk nekā 250 personu, bet pēc tam ir paredzēti atkal izņēmumi. Un tad mēs nosūtījām vēstuli 29. panta komitejai, jautājot, kā tad to interpretēt. Un šī darba grupa, nu, atbildi nesaņēmām, bet acīm redzot mājas lapā, uh, ir pie, eh, šī atbilde pieejama, bet pēc tam 16. aprīlī saņēmām atbildi par to, ka ir jābūt stingrai interpretācijai un ka ir eh, katrām uzņēmām jāveic šī apstrāde eh, regulāri, un tas nozīmē, ka MVU nekāda izņēmuma patiesībā nav. Tālāk parlaments tātad ņēma vērā MBU specifisko situāciju apsvērumā numur 13, tas ir darīts, bet tāpat laikā ir manis minētais 30. 30. panta 5. daļa, ka, kur patiesībā nekāda atvieglojuma nav paredzēta. Un uh, Eh, nu, mēs eh, ceram, ka datu aizsardzības iestādes tomēr ņems vērā eh, MVU specifiskās, specifisko situāciju, piemērojot šo regulu. Un tagad ir šī mājaslapa uz ekrāna. Nu, katrs ir padarījis savu darbu. Šeit ir Bēģijas. Uh, privātuma komitejas mājaslapu, tā kā es esmu no Bēļģijas, nevēlos vainot citas valstis, un patiesībā es nevienu nevainoju, bet, nu, viņi tā godīgi pieiet šiem jautājumiem, un es varu uh, pārtulkot, kas tur rakstīts, kādēļ mēs nevaram pagaidām atbildēt uz visiem jautājumiem. Nu, tas ir tiešām godīgs jautājums, kādēļ mēs nevaram atbildēt uz visiem jūsu uzdotiem jautājumiem, un nākamajā. Ja Lapusē šeit ir nedaudz garāks skaidrojums, un tas tie ir 23. aprīļa mm, situācija, tādēļ, kādēļ tātad Beļģijā tas nav iespējams, tādēļ, kā darbs turpinās, un rezultāti vēl nav zināmi, un to saka datu aizsardzības iestāde. Un mēs uzskatām, ka vienīgais risinājums būtu tāds, un mēs vakar nosūtījām Hotreg un Eurochambers uh, vēstuli, kopīgu vēstuli komisārei Verai Jurovai, aicinot noteikt tādu kā viena gada tādu kā iecietības periodu, lai izrādītu atbalstu MVU un pirmā gada laikā izteikt brīdinājums, bet nenoteikt sodus, ja tiek konstatēti pārkāpumi. Mūsuprāt, tā ir pareizā pieeja un ir jācenšās atrisināt problēmas kopumā. Un es gribu teikt, ka atsevišķās valstīs daudzas mūsu organizācijas arī ir rīkojušās tāpat vēršoties pie valdības un lūdzot šādu iecietības periodu noteikt. Un man šķiet jau sāk pietrūkt laika, bet es gribēju vēl beigās teikt, ka ceru, ka šis parlaments un nacionālajie parlamenti var mums palīdzēt un atbalstīt mūsu prasību par iecietības periodu noteikšanu. Liels paldies! Paldies! Un nākamais runātājs ir. Thank you. Paskālā Gelī. Dāmas un kungi, Eiropas parlamenta deputāti, dalībvalstu parlamentu deputāti, es vēlētos pateikties jums un arī Lībe komitejai par to, ka devāt man iespējumu izskaidrot mūsu um, programmu Schneider Electric attiecībā uz datu aizsardzību. Es vēlētos jums pastāstīt, kas darbojas un kas īsti nedarbojas. Es ceru, ka ne, neizturēšos pārāk provokatīvi. Sākumā pozitīva piezīme par to, kas darbojas. Man vajadzētu jūs apsveikt, jo patiešām, pateicoties jūsu mm, neatlaidīgajam darbam, datu aizsardzībai tiek pievērsta ļoti liela uzmanība. Tā patiešām ir uh, prioritāte visām atbilstības starpībām, ko veids uzņēmumi, un tas ir ļoti liels panākums, kā jūs varat iedomāties. Tagad eh, pāris vārdu par Schneider Electric uzņēmumu. Mēs esam globālais līderis enerģijas eh, pārvaldības un automātikas eh, nodrošināšanā. Uh, Mūsu um, mītnes vieta ir Eiropa. Šis uzņēmums piedzima Francijā, un pašlaik mēs darbojamies visās 28 dalībvalstīs. Taču esam arī globāls uzņēmums, mums ir 40 tūkstoši darbinieku Eiropā un 160 tūkstoši darbinieku visā pasaulē. Tāpēc mums datu aizsardzība ir ļoti svarīga, un mēs esam arī lieli entuziasti attiecībā uz šo jautājumu. Mēģināšu iekļaut uh, pēc iespējas uh, vairāk informācijas eh, tuvākajās astoņās minūtēs, kas man ir atvēlētas, lai jūs eh, varētu praksē saprast, kā lieli uzņēmumi nodrošina šo atbilstību datu aizsardzības noteikumiem. Programma eh, īstenībā nāk no mūsu valdes locekļiem. Viņi lūdza juridiskajai nodaļai un digitālajai nodaļai izveidot GDPR atbalstības programmu. Tas nozīmē, ka divi vadītāji, tā skaitā es, uh, Ehm, saņēmām uzdevumu izveidot šo programmu. Mums ir eh, vadības grupa, mēs saņemam progresa ziņojumus, tāpat arī mums ir konkrēta cilvēku komanda, kas pie tā strādā. Kāda ir eh, organizācija? Mums ir eh, centrālā komanda galvenajā birojā, kas ir atbildīgi par programmas izveidi. Un uh, Tātad viņi raksta politiku, dažādas veidlapas um, un palīdz 28 dalībvalstīm un pārējai pasaulē īstenot šo programmu. Katrā no 28 dalībvalstīm, un tāpat arī mums ir arī Eiropas ekonomiskā zona, tātad mazliet vairāk valstu, esam lūguši nozīmēt šo valsti uh, Um, no katras valsts kādu cilvēku, kas ir atbildīgais par GDPR programmu. Tāpat arī mārketinga nodeļas ir atbildīgas par šo programmu, un viņiem visiem ir jāizteno mūsu dotās vadlīnijas. Es, protams, saprotu, attiecībā uz MVU tas ir savādāk, taču mums ir jāņem vērā mūsu uzņēmuma izmērs. Mums ir apmēram uh, uh, 300 cilvēku, kas uh, strādā pie atbilstības programmas viņu uzdevumi ir saistīti ar uh, mūsu doto vadlīniju izpildi. Mūsu GDPR atbilstības uh, programma balstās uz uh, darba plūsmām, kas ir saistītas ar pienākumiem, kas izriet no regulas teksta. Es uh, nevarēšu jums tagad izklāstīt pilnīgi visu, bet tā vispārīgāk par dažām no šīm darba plūsmām. Pirmām kārtām ir jāveido uh, atbilstības organizācija, kas būtu atbildīga par datu aizsardzību. Un vispirms ir jānozīmē atbildīgais. M mūsu uzņēmumā šis amats ir brīvprātīgs, bet uh, šī šam amatpersonai ir jābūt pieejamai visās 28 dalībvalstīs. To prasa 29. panta darba grupā. Tāpēc esmu izveidojusi datu atbilstības korespondentu tīklu visās valstīs. Uh, viņu uzdevums ir nodrošināt atbilstību ar noteikumiem konkrētajā valstī, un tāpat arī visiem datu subjektiem un visiem, kuriem nāksies īstenot GDPR, ir mm, jābūt kontaktam ar šīm personām. Viņi runā attiecīgo valstu valodās, un es vienmēr ar viņiem kontaktējos, lai nodrošinātu, ka viņi spēj pildīt savus uzdevumus. Tāpat arī mums ir privātuma komiteja, kas darbojas uzņēmuma uh, Uh, galvgalī. Un, kā jūs zināt, tur ir arī pārstāvi no visas mūsu organizācijas. Valdes locekļi, piemēram, var mm, runāt par to, kāds ir mūsu uzņēmuma virziens un ko mūsu patērētāji no mums vēlas. Tāpat arī mēs uh, strādājam pie komunikācijas. Esam apzinājuši visus mūsu darbiniekus, lai nodrošinātu, ka mūsu darbinieki ļoti labi pazīst šos četrus burtus GDPR. Tātad mums ir webināri, mums ir in intranets, mums ir arī uh, fórums, kur cilvēki var uzdot jautājumus par datu aizsardzības regulu. Un ja šie, uzdevumi, e, ja šie jautājumi tiek uzdoti atkārtoti, tad mēs izveidojam arī uh, biežāk uzdoto jautājumu sadaļu. Uh, mēs izveidojam arī tādu kā scenāriju tiem cilvēkiem, kas īsteno GDPR. Šeit ir iekļautas definīcijas, kur tiek runāts arī par to, kādā veidā aizpildīt reģistrus, kā veidot līgumus ar patērētājiem. Nu, redzu, ka laika nav nemaz tik daudz. Vēl kāds ļoti nozīmīgs uzdevums ir aizpildīt šo reģistru. Uh, Mums eh, ir pienākums to darīt. Esam izveidojuši attiecīgo ietvaru. Mums ir, eh, piemēram, apstrādes reģistrs. Mēs sākam ar eh, datu aizsardzības veidlapu, un mēs aizpildām to ar visu, kas mūsuprāt bija svarīgi. Pēc tam Katrai valstī tiek dots uzdevums aizpildīt šo veidlapu, un mēs regulāri saņemam ziņojumus no valstīm. Mēs sekojam līdzi progresam šajās valstīs, un, protams, mēs arī sniedzam mācības par to, kā šīs veidlapas ir jāaizpilda. Mēs arī aicinām dalību valstis eh, um, noskaidrot, vai ir vajadzīgs eh, datu aizsardzības ietekmes izvērtējums. Protams, ka šajā programmā ietilpst daudz kas vairāk nekā tikai tas, ko es pieminēju tiek eh, izveidoti dažādi sāraksti, veidlapas, tiek veidota kopējā politika. Mums eh, jau ir pieņemta šī grupas eh, datu aizsardzības politika, kas pašlaik tiek aktualizēta, ņemot vērā GDPR, bet tā ir globāla politika. Vēl kāds ļoti nozīmīgs uzdevums ir automatizētie instrumenti Ja mēs strādājam tikai ar Excel uh, veidlapām, tad, uh, diemžēl, uh, tas nav parāk efektīvi, ņemot vērā mūsu uzņēmuma izmērus. Daudz uzņēmumi mēģina um, atrast piegādātājus, kas varētu palīdzēt strādāt ar dažādiem reģistriem, ar piekrišanas veidlapām, ar datu formatēšanu. Diemžēl uh, tirgu nav pieejami tādi perfekti instrumenti, bet mēs mēģinam tos atrast vai arī mēģinam paši tos attīstīt. Es eh, pēdējās minūtēs gribētu izcelt to, kas tā īsti nedarbojas, un gribētu eh, likt uzsveru tikai uz vienu punktu. Izteikšos pavisam atklāti. GDPR neizpilda vienu no saviem galvenajiem solījumiem. Jūs mums solījāt vienotu ietveru personas datu aizsardzībai Eiropā, kas ļautu Eiropas uzņēmumiem vieglāk tirgoties vienotajā tirgū. Un, un diemžēl, mēs nejūtam, ka tas tiek nodrošināts. Mēs redzam, ka te ir runa par tādu kā uh, kārtaino mīklu. Te ir daudz dažādu līmeņu. Ir dažādas manevrēšanas iespējas, kas tiek dotas dalību valstīm. Dalību valstis var, piemēram, izvēlēties vecuma līmītu bērniem un tāpat tālāk. Tāpat arī ir citas iespējas, kas mūsu dzīvi ļoti sarežģīja. Mēs redzam, ka nacionālajie noteikumi var atšķirties, un tad mums tas viss ir ļoti komplicēti. Bez tam, ja šīs nacionālās atšķirības ir daudz lielākas nekā pieļauj GDPR, tad mums ir 29. pānta interpretācija, mm, pēc tam arī visas datu aizsardzības iestādes ir izveidojušas eh, tādas milzīgas interpretācijas par saviem nacionāliem tiesību aktiem, ko tās vēlas saglabāt. Un tad vēl ir arī Nacionālo datu aizsardzības iestāžu vadlīnijas par GDPR, kas dažkārt ir ļoti atšķirīgas. Nu, iedomāsimies, ka, teiksim, ja runa par balto un melno sarakstu, un tas atšķiras katrā valstī, nu kā datu aizsardzības amatpersona var tikt galā ar šo situāciju. Tas eh, patiešām ir ļoti sarežģīti. Tad, kad es veidoju politiku, man ir vajadzīgi skaidri, konsekventi noteikumi, kas balstītos uz eh, mm, konsensu Eiropā. Nedrīkstētu būt tā, ka man ir 28 atšķirīgas politikas. Man ir vajadzīga viena politika, ko es varētu ieviest savā IT sistēmā, jo man ir tikai viena IT sistēma, kuru es varu te pārskatīt un analizēt. Es eh, ceru, ka jūs eh, mums eh, palīdzēsiet, kā jūs nodrošināsiet, lai datu aizsardzība ir pēc iespējas efektīvāka. Paldies! Thank you very much. Liels paldies! Liels paldies par jūsu vērtīgajiem stāstījumiem. Tagad mēs varam sākt debates. Un debates tiek organizētas tādā pašā formātā kā iepriekš. Kā jau es skaidroju, uh, vārds tiek dots eh, diviem dalību valstu parlamentu deputātiem un pēc tam vienam Eiropas parlamenta deputātam, līdz eh, runātājs saraksts tiks izsmelts. Ja jūs vēlaties izteikties, kā dalību valstu parlamenta deputāts, lūdzu nosūtiet šo dzelteno veidlapu. Pirmais eh, runātājs Kosbolī no Grieķijas. Oh, Mrs. Sorry, Mrs. Kosbolī. Paldies, priekšādātāji. Iepriekš mēs runājām par eh, sagatavošanos un par eh, to, ka datu aizsardzības regula pavisam drīz eh, būs jāpiemēro, bet ne visas iestādes ir tam gatavas. Es vēlētos pastāstīt par situāciju savā valstī. Es šeit atsaucos uz Grieķijas rūpnieku veikto pētījumu. Šo Pētījumu Grieķijas uzņēmums sagatavoja februārī. Viens no četriem uzņēmumiem Grieķijā nezina par jauno regulu, un tie tātad ir 35% no uzņēmumiem ar 100 tūkstošiem darbinieku, 22% no uzņēmumiem nezina, ko īsti nozīmē personas dati. Viens no četriem uzņēmumiem paziņoja, ka viņi vēl nav izpildījuši šo regulu, bet 17% eh, teica, ka viņi ir tikai daļēji to izpildījuši. Astoņi no desmit uzņēmumiem uzskata, ka viņi šo regulu var izpildīt tikai ļoti zemā līmenī. Tāpat arī Eh, atbilstības nodrošinā izmaksā apmēram 40 tūkstošus eiro, tāpēc eh, Grieķijas uzņēmumi nav spējīgi izpildīt šo regulu. Mēs nedrīkstam arī aizmirst, ka Grieķijas uzņēmumi, jo īpaši mazie un vidējie uzņēmumi vēl ar vienu pārvar ļoti smagas krīzes sekas un saskaras ar ļoti smagiem apstākļiem tirgū. Tas nozīmē, ka uzņēmumiem būs eh, jāsaprot, ka GDPR regulas kultūra nodrošinās tiem konkurētspēju. Šo regulu uzņēmumiem vajadzētu uztvert kā iespēju, kas ļaut viņiem investēt vairāk savos uzņēmumos personālā un arī jaunajās tehnoloģijās. Tāpat arī viņiem ir jāapzinās, kādas jaunas tiesības tiek piešķirtas viņu klientiem. Mani patiešām pārsteidz, ka uh, pastāv atšķirības starp lieliem un maziem uzņēmumiem un ka ne visi pienākumi attiecas uz maziem un vidējiem uzņēmumiem. Es vēlējos to uzsvērt, jo, kā jau jūs saprotat, lielākā daļa no uzņēmumiem manā valstī, tāpat kā arī citās valstīs, ir mazi uzņēmumi. Es domāju, ka mums um, vajadzētu vairāk runāt par to, ko pieminēja Hendriks kungs. Domāju, ka 29. un 35. pāns nodrošina tādas eh, nozīmīgas atšķirības, un varbūt eh, galu galā mums vajadzētu atgriezties pie šiem pantiem, bet eh, mums vajadzētu kliedēt paniku mazo un vidēju uzņēmumu vidū. Noslēgumā domāju, ka mums vajadzētu veikt izpratnes veicināšanas kampaņu. Vajadzētu iesaistīt attiecīgās iestādes visās valstīs, visām šīm iestādēm vajadzētu organizēt eh, kampaņas. Ir jānodrošina sadarbība arī ar uzņēmējdarbības kamerām. Un vajadzētu arī izveidot atbalsta dienestu uzņēmumiem. Paldies! Thank you very much. Paldies! Nākamais runātājs no Spānijas. Gracias, presidente. Confieso una cierta sorpresa. Man ir jāatzīst, Lo Lombardis kungs no Spānijas, ka ļoti daudz runātāji runāja par datu aizsardzības noteikumu izpildi mazos un vidējos uzņēmumos. Esmu pārsteigts, jo šeit ir runa par pilnīgi jaunu uh, datu ietveru, kaut arī šāds ietvers darbojas jau 20 gadus. Galu galā Eiropas Savienības direktīva tieši attiecās uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, un ļoti daudz uzņēmumi jau pildīja šos noteikumus. Tas nozīmē, ka īsnībā nekādu jaunu likumu nav. Nav jau tā, ka mēs sāktu visu no nulles. Es nedomāju, ka būtu saprātīgi vai vēlami tagad izvēlēties um, pieeju, kas balstās uz iebiedēšanu vai trauksmi. Piemēram, ja runa par uh, birokrātiju, tad uh, Spānijas datu aizsardzības aģentūra savā mājaslapā ir izveidojusi rīku, kas ļauj maziem un vidējiem izņēmumiem saprast, kas tieši viņiem ir derāms. Un īsnībā ir vajadzīgas tikai apmēram 45 minūtes, lai viņi saprastu, kas viņiem ir jādara. Protams, kā ļoti daudzās valstīs, iespējams, ka tagad uh, sāks piemērot sodus būs ekonomiskas sankcijas, nu tas ir jauns elements. Tas nozīmē, ka šeit ir runa par jauna veida domāšanu. Es domāju, ka īsnībā tas ir labi, ka tiek ieviestas kaut kāda veida sankcijas, un šīs sankcijas arī vajadzētu izmantot. Tas ir kaut kas tāds, kas ir ieviests visur, bet tas jau nenozīmē, ka uzreiz vajadzētu sākt uztraukties. Kā jau tika minēts iepriekšējā panelī, sodi kas tiek piemērot uzņēmumiem, tiks piemērot ļoti zemā līmenī. Galu galā regulā un arī citos instrumentos ir eh, daudzas un dažādas alternatīvas, un ne visas balstās tikai uz sodiem. Es nedomāju, ka šāda veida iebiedēšana ir eh, pamatota. Tas pats attiecas arī uz šo iecietības periodu, Īsnībā šeit nav nekā jauna. Šie noteikumi ir pieņemti Eiropas līmenī, un, protams, ka šeit nav nekādu uh, derogāciju vai atkāpju. Tagad otrais jautājums. Par to jau runāja pirmais runātājs. Ir vairāki aspekti, par kuriem mums vajadzētu priecāties, piemērojot datu aizsardzības regulu. Uh, proti te ir runa par Eiropas standārtu universalizāciju. Piemēram, Tad, kad tika pieņemta 95. gada direktīva, tad eh, tas ietekmē ne tikai Eiropu, bet arī visu pasauli. Tas visā pasaulē ietekmē datu aizsardzības standārtus. Vienīgais, kas mums ir jādara, mums eh, vajadzētu nodrošināt, lai Eiropas datu aizsardzības iestāde Mm, mm, piestrādā pie tā, lai šie standārti būtu universāli. Tad tas arī varēs patiešām tikt iedibināts visā pasaulē. Liels paldies! Tagad došu vārdu Koracas Bildes kundzei no tautspartijas grupas, bet eh, es vēlētos arī sveikt mūsu vidū apmeklētāju grupu, um, ko ir uzaicinājuši deputāte no Zviedrijas. Uh, Priecājos par to, ka esat ieradušies un klausāties debatēs. Liels paldies, Jāna, Filipa, par jūsu ieguldīto darbu strādājot pie šī vēsturiskā tiesība akta, kas eh, nosaka globālos standartus pasaulē attiecībā uz privāto datu aizsardzību. Es eh, domāju, ka tas ir arī nosacījums digitālajiem vienotajiem tirgumam, un eh, tas ir pirmsākums tam, lai mūsu ekonomika kļūtu par globālu ekonomiku. Lībē komitejā un arī iekšējās tiesniecības un patērēta aizsardzības komitejā mēs centāmies panākt līdzsvarotāku pieju. Es nedomāju, ka mums ir tas izdevies. Manuprāt, mēs neesam nodrošinājuši, nodrošinājuši juridisko noteiktību. Tāpat arī nav tāda vienota noteikumu kopuma. Tieši šiem sadēļ iepriekšējā direktīva tika grozīta. Domāju, ka pat tagad pēc diviem gadiem tie ne tikai mazie uzņēmumi, arī, piemēram, sarkanais krusts domā, kā to visu nodrošināt. Arī vecāku asociācijas skolās nezina, kā rīkoties. Cilvēki nezina, ko darīt ar savām vizītkartēm. Mazi, e, mazas viesnīcas īsti nezina, vai viņi drīkst izsūtīt piedāvājums vasaras periodam balstoties uz savāktajām e-pastu adresēm. Vēl ar vienu ir ļoti daudz uzņēmumu, kas cīnās ar to visu. Uh, un vienīgais, vienīgie, kas no tā kaut ko iegūst, ir konsultanti. Konsultantiem patiešām tas ir liels peļņas savots, bet tā tam nevajadzētu būt. Kāds vietu uzņēmums man teica, ka viņiem nācās uh, samaksāt 5 miljonus eiro. Nu, Google jau noteikti um, no tā necietīs. Tie būs tieši mazie Eiropas uzņēmumi, kas eh, ar to saskarsies, un šī saskarsme nebūs pozitīva. Es domāju, ka mums vajadzētu aiz sevis atstāt skaidrību, nevis eh, kaut ko komplicētu. Vadlīnijas tika sagatavotas par vēlu, informācijas vispār nebija. Jūs eh, vedāt sarunas ar padomu par šo regulu, bet šī regula balstās uz izņēmumiem. Tas bija vienīgais veids, kā panākt vienošanos ar padomi. Uh, Mani uztrauc arī novatoriskums. Tāds uzņēmums kā Spotify nevarētu mm, attīstīties, ja GDPR tiktu pieņemta agrāk. Es eh, domāju, ka uh, 29. pānta darba grupai vajadzētu mm, interpretēt to mazāk strikti. Uh, Kā jau tika minēts iepriekš, interpretācija pašlaik ir ļoti sadrumstalota, kas vienoto tirgu sašķeļ, kas neļauj tam būt konkurētspējīgam. Es ceru, ka vismaz sākumā tiks nodrošināta draudzīga, pozitīva attieksme pret tiem uzņēmiem, kas vēlas rīkoties, bet īsti nezina, kā to vislabāk izdarīt. Paldies! Tā kā viņam ir jādodas, eh, viņai viņam ir jādodas prom, pirms 12. došu vārdu Agilāra Lopesa kungam tagad, un tad izteiksies dalībvalsts parlamenta deputāti. Lielas paldies priekšādātāji par to, ka devāt man vārdu, devāt man iespēju parunāt par um, šīs sanāksmes um, raksturu. Mēs uh, sasaucām šo starp uh, parlamentāro uh, konferenci tad, kad stājās spēkā Lisabonas līgums. Un tas tika darīts ne tikai tāpēc, lai mēs paustu savas bažas, bet lai atkārtotu to, ka esam apņēmības pilni ievērot Eiropas Savienības tiesību aktus un e, paust savu prieku par to, ka šie likumi veidojas. Un tas ir tāds e, kopīgs pasākums starp e, dalībvalstu parlamentiem un Eiropas parlamentu. Tikai šādā veidā var nodrošināt Eiropas tiesību piemērošanu. Mēs uh, pieņēmām datu aizsardzības pakotni. Un es vēlētos uzstāt, ka šī tiešām ir pakotne. Te ir runa par regulu un par direktīvu, kas ir adresēta tiesība aizsardzības aģentūrām, kuru pienākums ir izmeklēt un vēst apsūdzības par noziegumiem, noziedzīgiem nodarījumiem. Uh, Otrā šī pakotnes daļa ir direktīva, tā vēl par vienu ir direktīva, taču pirmā um, pakotnes daļa vairs nav direktīva, tā ir regula, un tā, protams, ir ļoti liela atšķirība. Regula ir tieši piemērojama. Pilsoņi zina, ka viņi varēs vērsties uh, savas dalībās tiesā, lai nodrošinātu, ka viņu tiesības tiek pilnībā ievērotas. Bet tā kā šeit runa par regulu, uh, tad eh, dalībvalstu pienākumu, dalībvalstu iestāžu pienākumi jau zināmā mērā ir izpildīti. Dalībvalstīm nākas eh, veikt reformas. Šādas reformas bija arī jāveic pēc direktīvas pieņemšanas. Regula vairs nav adresēta tikai iestādēm, bet arī eh, privātiem sektoram, un eh, tas ietver arī mazos un vidējos uzņēmumus. Tas ir gandrīz vai ironiski, jo pieņemot šo tiesību aktu, mēs zinājām, ka interneta milži uh, vērsīsies pret mums. Mēs zinām, kā tas ir vērsties pret opozīciju, šo spēcīgo opozīciju, uh, Mm, kas ietver Google, Amazon un visus pārējos interneta gigantus. Un viņus uh, uztraucā šī regula, kuru mēs apspriedām šeit, Eiropas parlamentā, taču šī regula tiecas arī uz maziem un vidējiem uzņēmumiem. Mēs nedrīkstam ignorēt šīs uh, grūtības un arī to, ka uh, Um, ir dažādi trūkumi attiecībā uz atrunām, kas attiecas uz uh, datu apstrādātājiem un uh, amatpersonām mazos un vidējos uzņēmumos, bet tas uh, nebūtu nenozīmē, ka šis 25. mājas, šis datums drīkstētu tikt pārbīdīts. Mēs esam vairāk kārt uzsvēruši, ka uh, Komisijai ir jābūt eh, gatavai saprast šīs grūtības un trūkumus, jo īpaši, ja runa par uh, sodu uzlikšanu. Bet te ir runa arī par izglītošanu, par mazo un vidēju uzņēmumu kapacitātes veidošanu, mm, izpratnes veicināšanu, un tāpat arī te ir runa par eh, pamatiesību politikas veidošanu. Gogolā šeit ir runa par pamatiesībām. Par pamatiesībām neviens neved sarunas. Šeit ir runa par hartu, astotais pamatiesību hārtas pants, tas nav nekas diskutējams. Tātad ir vajadzīgas investīcijas gan no tirzniecības kamerām, gan no dalībvalstu izpildu orgāniem un arī dalībvalstu parlamentiem ir jābūt apņēmības pilniem, beidzot iedarbināt šo tiesības, tiesību aktu un piemērot to saskaņā ar šo jauno termiņu 25. māju. Es uzskatu, ka mums vajadzētu darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai pamatiesības tiktu aizsargātas saskaņā ar Eiropas parlamenta pieņemto tiesību aktu. Un, protams, ka šeit savus ieguldījumus ir jādod arī dalībvalstīm. Paldies! Thank you very much! Liels paldies! Nākamais runātājs! Nākamā runātāja no Maltas. Thank you very much, Mr. Chair. Um, Liels I... paldies! Pirmām kārtām gribu teikt, ka es saņemu informāciju no maziem uzņēmumiem manā valstī tieši par to, par ko šodien spriežam šais debatēs, un nu pat saņemu ļoti interesantu ziņu, kur teikts, ka šīs konkrētais uzņēmējs ir nobežies par to, ka GDPR tiek izmantots ļaunprātīgi, ka tādas bažas un bailes raisošs instruments. Es domāju, ka MBU gadījumā tas ir ļoti vērtīgs komentārs. Mums vajadzētu tos uzklāsīt. Viena no būtiskākajām kļūdām, ko esam Eiropas Savienībā nereti pieļāvuši, to starp arī nacionālā līmenī, neuzklausām šīs bažas, ko tieši tajā brīdī pauž pilsoņi. Un tāpēc eh, šodien, kad klausījos Hendriks kunga teiktajā, tad domāju, ka lūk, tie instrumenti, ko jūs minējāt, tie ir jāizplata, ar tiem jāpadalās. Domāju, ka arī MVU jāsaprot, ka te nerunājam par kaut kādu armagedonu, kas tagad nogremdēs viņu uzņēmumus, tas ir ļoti svarīgi, bet vienlaikus mums nepieciešams padalīties ar šīm, šiem pamatinformācijas aspektiem e, un jādzird, ko saka pilsoņi. Pilsoņiem jāzina, kādas ir viņu tiesības, un es domāju, ka mēs pārāk strauji uzreiz nospiežam šo es piekrītu podziņu, vispār neizlasot nevienu teikumu no visa šī īsajā, šai ļoti smalkajā rakstā sarakstītā teksta, vienkārši nobraucam līdz beigām un nospiežam es piekrītu, jo neviens vienkārši, nevienam nav laika un intereses lasīt šo tekstu. Bet šeit taču runājam par cilvēkiem, kas piekrīt lietām, par ko viņiem vispār nav nekādas nojausmas. Viņi nezin, kā viņi piekrīt. Un faktiski tā ir arī manipulēšana ar šiem cilvēkiem. Tie nav MVU, kas to dara. MVU ir mazi nelieli uzņēmumi, faktiski pazīst klientus gan arī vai personīgi, un tās ir arī uz personīgām attiecītām balstītas e, pakalpojums, ko viņi sniedz. Līdz ar to viņiem nav nekādas vēlmes manipulēt šeit ar datiem, un tāpēc es domāju, ka varbūt tas, uz ko mums vajag, vairāk vajadzētu krietni lūkoties, ja mēs domājam par šo GDPR, ir raudzīties uz lieliem uzņēmiem, nevis uz šiem maziem uzņēmiem. Mums vajadzētu, vajadzētu skatītos pilnīgi atšķirīgā veidā. Un varbūt tādā veidā tas būtu palīdzīgi, lai varētu virzīties uz priekšu atbilstīgā veidā jo, lai arī mans spāņu kolēģis pirmie teica, ka, lūk, ir bijuši iepriekš jau datu aizsardzības likumi, kas ir spēka un tam līdzīgi no vienas puses jā, no otras puses nē. Tagad ir būtiskas pārmaiņas, ja jau šādas pārmaiņas eh, nenāktu ar jauno GDPR, tad jau vispār nevajadzētu šos likumus pielāgot, bet šādas pārmaiņas tiek paredzētas, un jā, viens otrs varbūt diezgan iecietīgi izturējas pret kaut kādām lietām vienā valstī, un citur netik iecietīgi un tā tālāk, un tāpēc mans aicinājums ir tīpaši jau lielāko, lielākās uzņēmumu daļas vārdā no no manas valsts, ir šāds. Mēs esam mazi uzņēmumi, tie ir mazi uzņēmumi, un domāju, ka tieši MVO ir vislabākie nodomi šai gadījumā pielāgoties un ievērot šo GDPR un nepadarīsim šo viņu uzdevumu vēl sarežģītāku, atvieglosim labāk to viņu un lūdzu, nu vienkārši vienkāršosim visu šo sistēmu kā tādu. Paldies! Liels paldies, saka priekšādātājs, nākamais runātājs Forē kungs. Paldies, priekšsādātāji. Kā jau nu pat tika teikts, mēs esam šī procesa pašā sākumā. Un, protams, ka būs ļoti svarīgi tam sekot līdzi un izvērtēt, eh, lai saprastu, kāds ir šis tiesība akts, un te būs vajadzīgs arī tādas, tādu firmu ieguldījums kā Ubisoft un tam līdzīgi. Viņi ir klāt, mm, nu, visā Eiropas teritorijā. Uh, un var palīdzēt līdz ar to viss ļoti efektīvi un harmonizētā veidā īstenot šo tiesību aktu, vienlaikus piedāvāt arī novērtējumu no savas puses. Es domāju, ka mums vajadzētu bāzēties uz šādu pieredzi un ekspertīzi. Tas attiec arī uz MVU un tieši tādā pašā veidā uz lielajiem uzņēmumiem. Tā, lai mēs varam izstrādāt kaut kādus salīdzinošos kritērijus attiecībā uz tiesību aktu īstenošanu dalību valstīs. Un viens no jautājumiem ir, par attiecībām starp uzņēmumiem un datu aizsardzības iestādēm. Es domāju, ka svarīgi paraudzīties uz to, kā šīs attiecības starp iestādēm un uzņēmumiem eh, īstenojas praksē. Nu, vienalga, vai tā runājam par attiecībām ar MVU vai ar lieliem uzņēmumiem. Tāpat nepieciešama šo pieredzi piedāvāt visā ES teritorijā, kā jau tas diskusijās parādījās. Pirmais jautājums tātad par šīm attiecībām, pašreizējām un nākotnes attiecībām starp iestādēm un uzņēmumiem. Jūs runājāt arī par instrumentiem, kas pieejami ko varbūt varētu arī attīstīt, nu varbūt ir kaut kāda tāda prakse vai, vai perspektīvā paredzēta kaut kāda instrumenta, kas varētu tikt piedāvāti visiem uzņēmumiem būtu svarīgi, lai mēs varam rēķināties, piemēram, no ar jūsu pieredzi, lai tā izpaustos kā tāda informācijas apmaiņa. Tālāk par digitālo jomu runājot, nu ko tad tādas Eiropas uzņēmumu kā jūsējies, piemēram, domā par to, uh, kā šī GDP tiks īstenot un kā tas izskatīsies viss nākotnē. Nu, lūk, tie tie trīs jautājumi priekšādātāji, ko es gribēju uzdot paneļu runātājiem. Paldies, saka priekšādātājs. Nākamā runātāja Stīvens Skundze no EKR grupas, lūdzu. Priekšādātāji, paldies. Gribu pirmām kārtām teikt paldies podiumu runātājiem. Protams, ka šī GDPR e pilnīgi noteikti ietekmēs uzņēmumu dzīvi. Nu, tā ir pilnīgi normāla ietekme Pirms pāris nedēļām kādā flāma avīzē bija turklāt arī raksts par to visu, un tur tika aptaujāti neatkarīgi mazvidēji uzņēmumi par to, cik, ie, cik informēti viņi bija par šo jauno likumu un tā normām, un tikai katrs trešais bija informēts, respektīvi zināja, kas šis GDPR vispār ir, tātad lūk šie mazie neatkarīgie MVU un tam līdzīgi, faktiski pat ļoti pietuvoties termiņam neko nezināja par šo tiesību aktu. Nu, protams, ka labāka datu aizsardzība pilsoņiem ir ļoti svarīgs jautājums, bet tā rezultātā nedrīkstam nonākt pie tā, ka birota, birokrātija mm, palielinās. Par to esmu nobežījusies. Šajā gadījumā atbildība jāuzņems ne tikai uzņēmumiem, piemēram, tiesību aktīstināšanā, bet uz atbildību jāuzņems arī mums. Uzņēmumiem jāsaņem atbalsts, jo tikai tādā veidā šīs reformas var atbilstīgi tikt arī īstenotas. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Nākamais runātājs sarakstā Budlavska kungs no Polijas. Lūdzu. Priekšsēdētā paldies. Vēl tikai desmit dienas līdz oficiālajai GDPR īstenošanai Eiropā. Un dzirdējām jau diskusijās, kas šobrīd norisinās. Nu, jāsaka, man bail, ka mums, kā Eiropai, tas neizdosies. Mums neizdosies radīt vienotu likumu ietvaru attiecībās datu aizsardzību. Piekrītu vieno viedoklim, ko pauda Anamarija Korāca Bilt no Zviedrijas attiecībā uz sagatavošanos eh, šim eh, punktam un arī visu šo ne, milzīgo konsultāciju apjomu, kas eh, vis, un šie konsultanti nopelna uz MVU baļu rēķina. Jo, nu, viņiem tā teikt tiek panvest, ka viņi nav sagatavojušies. Nonākam arī pie tādām visai absurdām situācijām, ka, piemēram, lūk, viņiem līdzīgi kā skolā tiks, e, nu, pēc numuriem viņi tik, iz, tiks izsaukt par to, vai kaut kas tiek darīts vai nē. Nu, pilnīgi noteikti šeit ir vajadzīgs es atbalsts. Arī no šīs komitejas ir jā, gal galā jāpadara skaidrs tas, ko tas nozīmē MVU. Kā jau man draugi teica, var jau būt, ka viss šis e, briesmu stāsts nemaz nav tik briesmīgs un sarežģīts, e, kā viņš tiek tēlots. Un melns nav tik melns kā mālē mm, varbūt, ka jāizbeidz šī konsultanta, šis konsultantu peļņas eh, gūšanas ceļš un jāpiedāvā tiešām viens vienots ES datu aizsardzības ietvars. Mēs taču to vēlamies, to vēlas gan iedzīvotāji, gan uzņēmumi. Un šis visa Eiropas tāds kā skaidrojumus par to, ko nozīmē šī regula un aizsardzība. Tam jābūt ļoti skaidri formulētam, jo MBU nebūs laika lasīt uh, entās grāmatas uh, juridiski sam, mm, safabricētā valodā. Nē, ir vajadzīga skaidri padoma un skaidri informācija. Paldies. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk Ņons Kunze no Francijas. Oui, merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Domāju, ka šī viedokļa apmaiņa ar uzņēmumiem ir ārkārtīgi svarīga arī mums parlamentāriešiem, jo mums ir jāspēj ieklausīties viņu bažās, problēmās. Bet tāpat laikā domāju, ka nedaudz tā provocējoši ir runāt to par uh, tādu kā Google tekstu, kas tad nav tikai, nav, kas nav attiecināms uz MVU un tā tālāk. Es domāju, ka visām pusēm vajadzētu būt priecīgām par to, ka šis teksts vispār ir pieņemts. Te gribu atgriezties pie tā, ko teicu pirmā paneļa laikā. Ja mēs priekšplānā liekam uzņēmuma apmēru, tad ir bīstami pastāv bīstamība, ka mēs aizmirsīsim, ka riski, kas nav saistīti ar uzņēmumu izmēriem, jūs jau zinat, ka ir taču visā tāda sākuma uzņēmuma, kas sāk nodarboties ar dažādu veidu profilēšanām, ar lielo datu izmantošanu un tam līdzīgi. Un varbūt šajā uzņēmumā ir tikai desmit cilvēki, bet tas risks, ka viņu darbā šie dati tiks izmantot nepareizi, ir ļoti liels. Es domāju, ka Ir, protams, jāveic informēšanas darbs e, uzņēmumos un e, jāpanāk, ka nu, pārliecība, ka tas nav tik drausmīgi dramatisks pavērsiens un ir iespējams uh, regulu īstenot, nesamazinot peļņu un tā tālāk un tā joprojām. Un nu, gal galā peļņas jautājumu tas ir viņu grāmatvežu rīcībā. Bet es domāju, kopumā ja runājam par uzņēmumiem, tam, eh, tad šai regulē vajadzētu attiekties uz visiem, arī uz mazajiem, un tas ir labi jāizprot. Domāju, ka, protams, vēl ļoti daudz, kas darāms tieši komunikācijas ziņā, šī izpratne ir jāveicina. Un ir vajadzīgi arī tādi, nu, ļoti prātīgi soļi uz priekšu, lai tekstu skaidrotu uzņēmumiem. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs. Līdz ar to esam noslēguši runātāju sarakstu un tagad došu vārdu atkal paneļu runātājiem, lai viņi nāk lajā ar secinājumiem un atbildēm uz jautājumiem iespējams. Bet pirms to daru un gribu vēl pieminēt, ka, protams, uzņēmuma izmērs kā tāds, nu, nav vien jau tāds svarīgākais kriterijs šajā gadījumā. Jautājums tagad tomēr vairāk saistīts ar risku, ko, mm, ko, kas uzņēmumā pastāv attiecībā uz datu apstrādi. Varbūt jūs varat vairāk nedaudz mums par to pastāstīt. Un, protams, ka, nu, vēlos labprāt, lai jūs komentējat arī visu citu dzirdēto. Varbūt tādā pašā secībā, kā, kā tas bija sākumā. Pirms sāksim ar Fāna kungu. Paldies, nu, lai atbildētu uz jautājumu par, attiec, par, uz jautājumu par attiecībām ar datu uzraugu iestādēm. Kā jau es jums skaidroju, mēs vēlamies šeit izvēlēties pēc iespējas globālāku pieeju, vienlaikus eh, respektējot gan darba ņēmējus, gan visus citus pārējos, un GDPR, protams, ir aktuāls jautājums ne tikai Eiropā, bet arī visā pasaulē. Un tāpēc mūsu organizācijā, KNIL Francijā, mēs tieši tā rīkojamies. Lielākā daļa lēmumu, ko pieņemam attiecībā uz datu pārstrādi un tās aizsardzību, nu, tiek pieņemti Francijā pašā, Knilu uzraudzībā. Un, protams, ka nepieciešams izvairīties arī no tā, ka rodas tādas kā, nu, nodokļu paradīzēm līdzīgas datu aizsardzības paradīzes, kur šī aizsardzība nav tik strikta. No nu, tā, ka, piemēram, uzņēmumi, nezinu, dibina, tiek dibināti kaut kādās valstīs, kur noteikumi ir labvēlīgāki. Mūsu organizācijā mēs daudz nodaramies ar pieredzes apmaiņu. Un, protams, ka ņemot vērā, ka ir tik tā, kā tik daudz šo uzņēmumu, ir svarīgi, lai būtu labas attiecības, eh, piemēram, arī no ar datorspēļu ražotājiem. Uh, Šorīt jau tika runās, Knil pārstāvi bija šeit, eh, viņi ir gatavi par šī tēmām apspriesties. Arī Francijā vienmēr tiek uzdot jautājumu, kā tas būs, tagad būs kontrola uz vietas, kā tas viss norisināsies. Un gal galā, nu nav jau galvenais uzlikt sodus, galvenais ir panākt to, ka pastāv saprašana par to. Uh, Eh, kā šie tiesību akti īstenojumi, kā, piemēram, labāk nodrošināt atbilstību GDPR. Tā, tas ir mūsu attiecības ar uzņēmumiem, par to norisinās diskusijas. Nu, kas attiec uz MVU, eh, jūs runājat, teicāt, ka tas ir sarežģīti. Nu, protams, tā ir, kāpēc tika gaidīt šie 25 gadi, lai īstenot šīs normas. Nē, nu tā nav. Nepi, nenoliedzam taisnība ir tā, Un te mēs varam skatīties uz Francijas piemēru, no kopš 2004. gada Uh, KNIL ir rīcībā ar daudz mazāk sankciju, lai rīkotos. Un uh, tikai salīdzinoši nesen parādās šīs prasības, kur tiešām ir jārespektē personu dati uh, un jāatgriež uzticība patērētājos un tam līdzīgi. Un mums šī ierobežojošā mm, attieksme ir jāmaina, ir jābūt samērīgai attieksmei, protams, atceroties arī par nacionālo suverenitāti, par Eiropas suverenitāti. Un GDPR veicina šādu suverenitātes eh, pastāvēšanu. Un, protams, ka vienmēr būs arī tādi spēlētāji, kas būs ārpus Eiropas Savienības un līdz ar to nebūs pakļautējies tiesību aktiem, jo viņu serveri, teiksim, atradīsies ārpus Eiropas Savienības un tā tālāk. Nu, tādā gadījumā, protams, Eiropas kopientiesai jāņem nostāja un tā šķiet būs citādāka, sakot, ka tai gadījumā, ka tas attiecas uz ES pilsoņu datiem, viņiem tomēr jāievēro ES tiesību akti. Nu, un tādā veidā mēs nostādīsim visus uz vienlīdzīgiem pamatiem. Nu, tad nerunāju tikai par, nu, nav tā, ka sankcijas tika piemērotas tikai ES uzņēmumiem. Nu, lūk, mēs arī vēlamies lai tiktu spēcināts budžets, kas tiek piešķirts eh, Eiropas e, datu uzraugu iestādēm dalību valstīs, jo tām jāstrādā ar dažādām interesētajām pusēm, ar dažādām struktūrām, e, jābūt arī informācijai par GDPR un visai šīm īstenošanas pasākiem jāpiedāvā tālāk ekspertīze, konsultācijas un tā tālāk. Un jāsaka, nu, šobrīd rīcī, šo uz, iestāžu rīcībā esošie līdzekļi nav atbilstoši, nav pietiekami. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk Hendriks kungs. Paldies priekšsēdētāji. Nu, nezinu, laikam man tomēr netika uzdot pavisam konkrēti jautājumi, bet komentārus gan dzirdēju daudz, un te gribu uz tiem reaģēt. Gribu te Lombardo kunga komentārus eh, pieminēt. Viņš no Spānijas. Pašā sākumā es teicu, ka mēs kā MVU respektējam tiesiskumu. Nu, pateiksim to skaidru un gaišu. Mūsu MVU, protams, ir jānodrošina atbilstība tiesību aktiem. Nu, protams, mēs varam tos kritizēt un tā tālāk, bet ja regulējums ir pieņems, tad atbilstība jānodrošina. Nu, tas ir skaidri jāpasaka. Mēs nekad neesam prasījuši tā vispārīgi, un arī šeit Briselē, es domāju, to visi zina, nekad neesam pieprasījuši kaut kāds izņēmums MVU. Jo mēs jau neesam izņēmums, mēs esam tas eh, vairākuma noteicēs. Mēs vēlamies, lai tiesība akti tiktu pieņemti sākotnēji tieši MVU līmenī, un tas ir kaut kas cits. Šis tiesība akts savukārt netika pieņemts, pamatojoties uz MVU. Um, mm, līmeni. Un es pilnībā piekrītu tam, kas tika teikts par GDPR, šeit, un ar skumju gan, ka šeit nav komisijas pārstāvi, kas, kas varētu manus vārdus apliecināt. Mēs vienmēr šī darbā pie šī faila runājuši esam par to, ka nevajag paredzēt izņēmums MVU un mikro uzņēmumiem, jo tiešām šai gadījumā viss darbs norisinās pamatoties uz riska izvēra, izvērtēšanu, un risks var rasties arī mikro kompānijas līmenī. To vienmēr esam skaidri un gaiši arī pateikuši. Tas, at, tas lasām skaidri arī nostājas dokumentā, bet izstrādājot tiesību aktu ir jāpārliecinās, ka ikvienam ir iespēja no nodrošināt atbilstību šim tiesību aktam. Nu, jūs sakat, nekā jauna, jūs teicāt, nekā jauna tur nav, nu, atvainojiet. Kurāts Bildes kundze, nu, pat teica, ka tas tīri vēsturiski ir milzīgs pavērsiens, šī regula ir svarīgs vēsturisks punkts. Kāds cits no deputātiem arī teica, mēs esam strādājuši pie še, šīs regulas ilgu laiku, nu, bet ja jau nekā jauna tur nav, tad kāpēc tad šis darbs bija tik garš? Ja jau tur nekā jauna nav, nu tad kāpēc? šīs vadlīnijas nepieciešams attiecībā uz 29. pāntu, kāpēc vispār 29. pānta darba grupas vadlīnijas nav vēl izstrādāts līdz galam, kāpēc tad viņi vienkārši nenokopēja šos iepriekšējos tiesību aktus, tad kāpēc dalība valsts nav gatavas regulas īstenošanai. Vienīgais, ko mēs lūdzam, es sakam, lūk, šim pamattekst, ir vajadzīgs pamatteksts, kas izskaidrot regulu. Šis teksts vēl nav gatavs. Šie teksti, paskaidrojumi vēl nav eh, gatavi Un tāpēc nevar gaidīt, ka MVU tagad pēkšņi uzreiz būs gatavi, ņemot vērā, ka šie teksti pat vēl pirms mēneša nebija pilnībā gatavi. Mēs neprasām atlaides un izņēmums, nē. Mēs tikai prasām, lai turpmākajos mēnešos mm, attiecīgie gatu, datu uzraugi turpina informēt un dot brīdinājumus MBU, nevis noteikti sankcijas līdzīgi kā tas notiek citu politiku gadījumā. Nav taču uzreiz tā, ka jūs uzreiz nosakāt, nezinu, kaut kādus sodus pārkāpumu gadījumā. Nē. Kā uzraugam, jums vispirms ir jāinformē uzņēmums, jāpārliecinās, ka, ka tam tiek palīdzēts nodrošināt atbilstību tiesību aktiem, un tieši to mēs arī prasām. Mēs vēlamies, lai šī regula tiktu ievērota. Bet es domāju, ka nu jums būtu šeit tomēr jāatzīst, ka bez šādiem skaidrojumu tekstiem mēs šādu gatavību nevaram nodrošināt. Un tagad komentējot Stīvens kundzes teikto, jūs teicāt, eh, viena trešā daļa eh, šo datu, eh, viena trešā daļa uzņēmumu nav informēta par šo regulu. Līdzīgi arī Spānijā. Mūsu Katalonijas organizācija attiecīgi teica, ka tikai 25% MVU faktiski ir gatavi šai, datu, šai regulē. Un arī Spānijā ir bijušas informācijas kampaņas un tāpat arī Katalonijā. Un tāpēc ir jāatzīst, ka vienkārši šī teksta interpretējošie dokumenti nebija gatavi savlaicīgi. Un tas, ja te kāds saka, ka jums ir jāizlasa likums, nu atvainojiet. Uh, Mūsu uzņēmēji tāpat jau strādā 65 stundas nedēļā, lai īstenot savu uzņēmēju darbību, strādāt ar klientiem, nodrošinātu nodarbinātību, nu tad vismaz mēs varētu tik daudz gaidīt no valsts iestādēm, lai viņi piedāvā vienkāršu saprotamu tekstu viņu pašu valodā. Tūkojumi arī vēl nebūtu nav gatavi. Paldies! Thank you very much and... Paldies! Un Noslēgumā Galī kundze. Es eh, saprotu, jūtu jūsu eh, nu, vilšanos. Tātad šis eh, dokuments tika gatavots 95. gadā un tagad un tik piešķirti divi gadi uzņēmumiem un izskatās, ka uzņēmumi nav gatavi šiem jauniem noteikumiem. Uh, un jūs jautājat, kādēļ tas tā ir. Es gribu uh, teikt, uh, ka Francijas uh, datu uzrauga asociācijas priekšsēdētāja nu, pēdējo 20 gadu laikā ir ievērojami pieaugusi normu īst, īstenošana, atbilstība, tīpaši pieaugums ir pēdējo astoņu gadu laikā. Tāpat ir arvien vairāk ieceltas, eh, ieceltī par datu aizsardzību atbildīgie. Šis skaits īpaši pieaudzis pēdējā pusgada laikā. Pagājušā gada laikā bija 2600 biedru, tagad mums ir 3600 biedru. Šis pieaugums ir ļoti straujišs. Tas liecina par uzņēmumu interesi, un arī mēs vēlamies, lai tie būtu speciālisti, kas strādā šiem jautājumiem. Nu, kādēļ uzņēmumi nav strādājuši pie šiem jautājumiem. Nu, ekonomiskā situācija nebija tik labi, labā uzņēmumiem bija citas prioritātes. Un, uh, Eh, ir jāveic analīze par datu aizsardzību, un ja jūs šajā mājaslapā to darat, tad tas prasīs daudz laika, un varbūt šī analīze pat nebūs pareiza. Jautājums, kā MVU un uh, uzņēmumiem tātad ir grūti saprast šos noteikumus, normas, un viņi baidās, ka viņi rīkojas nepareizi. Protams, mēs gaidām šos ieteikumus, nu nevienmēr vajadzētu gaidīt ieteikumus, bet ja jūs negaidat ieteikumus, tad jūs varbūt rīkojaties balstoties uz nepareiziem lēmumiem. Un situācija līdz ar to ir sarežģīta. Tas varētu būt viens no skaidrojumiem, ko es varētu jums dot. Jautājums, vai vainotu uzņēmumus, kuri rīkojas nepareizi, tāpat valsts iestādes, kuras nepareizi rīkojas un kuras tagad paziņo, nu, kā e, nodrošināt atbilstību. Esmu darbojusies privātā jomā pirms tam, man ir pieredze un Eh, ja pie manis vēršas un eh, jautā, nu, kā, kā rīkoties. Man labāk patīk, lai cilvēki pie manis nāk un prasa, nekā kaut kur slapstā slēpjās krūmos un eh, cenšas izvairīties. Nu, protams, šī kavēšanās notiek, un es kā datu aizsardzības speciālisti arī īstenošu šādu pieju. Jūs jautājat par to, ka saglabāt, uh, uzturēt attiecības ar datu aizsardzības iestādēm. Jā, mums ir jābūt uh, ciešai sadarbībai, jo mēs vēlamies, lai viņi saprastu, kādas ir mūsu bažas, un tāpat arī vēlamies uh, apmainīties ar labāko praksi. Un lieliem uzņēmumi, lielie uzņēmumi gadu gaitā ir bijuši tā, kā tāds dzinējspēks, un mēs uh, palīdzām virzīt uz priekšu datu aizsardzību šo procesu, un es kā datu uh, datu sārgu asociācijas vadītāju, to esmu novērojusi. Un uh, šī jaunā datu aizsardzības regula paredz ļoti svarīgu lomu Nacionālajai datu aizsardzības iestādēji vēl nav īsti skaidrs, kā viss šis process uh, izskatīsies. Šeit pastāv zināma neskaidrība. Tātad vai mums jāsadarbojas tikai ar Francijas atbilstīgo iestādi, vai uh, arī, ja mēs kaut kādus jauninājumus ieviešam, tad mums ir uh, jāved sarunas ar uh, dalību valstu iestādēm. Tālāk par instrumentiem ir jāspēj izmantot instrumenti, tīpaši veidojot reģistrus, jāspēj strādāt uh, daudzvalodu režīmā, ja jums ir uh, eh, IT sistēma, tā parasti nav vietējā IT sistēma, bet jums ir jāspēj sazināties ar katru valsti ar šīs IT sistēmu sistēmas starpniecību, izmantojot vairākas valodas, aizpildīt reģistru un dalīties informācijā ar katru no šīm valstīm. Un tam visam jābūt pieejamam visa, visās uh, dalību valstu valodās. Tāpat uh, nepieciešams ir uh, ietekmes novērtējums. KNIL ir izstrādājis šādu instrumentu, un daudzi pārņem šo pieredzi, veidojot pašus savus instrumentus. Paldies! Uzo kungs, lūdzu vārdu. Muchas gracias, presidente. Kungs, lūdzu vārdu. Jā. Jā, es gribēju teikt tādēļ, ka eh, MVU pārstāvis nekomentēja manis teikto, un man radās iespēja, ka viņš varbūt mani nesaprata, vai arī es neizteicos pietiekami skaidri. Tātad, ja es teicu, ka šī, šī regula neko jaunu būtībā neievieš, es saprotu, ka viņš tā, nu, izsmēja šādu apgalvojumu, bet es teicu, ka maziem vidējiem uzņēmējiem pēc būtības nekas nemainās saskaņā ar 95 gada uh, regulējumu. Tā tad ir jārespektē prasības anulēt, uh, prasības uh, garantēt drošību, informēt, ka dati tiek vākti un, un visi šie citi aspekti, kas bija jau ierakstīti direktīvā pirms 23 gadiem. Un, uh, nu, to visu mēs redzam atkal šai regulā. Tātad šeit ir daudz elementu, un es, uh, nu, uh, šīs tiesības tikt aizmirstām, nu, es nezinu, vai tās attieksies uz MVU, drīzāk tās attiecas uz Google uh, šīs tiesības. Nu, manuprāt, ka šī analīze ir tāda pārspīlēta un kas tiek uh, celt trauksme nepamatot. Paldies, saka priekšsēdētājs. Šī viedokļa apmaiņa, manuprāt, bija ļoti nozīmīga. Izskanēja arī daudzas domas par to, kā uh, nu, pārvarēt šo plaisu, kas pastāv starp MVU regulātoriem un pilsoņiem. Es tikai gribēju mm, teikt, ka nu, attiecībā uz vadlīnijām un to interpretāciju un aicinājumu rīkot informācijas kampaņas, nu, to nevar organizēt bez resursiem, bez naudas. Nu, nevar visā vainot tikai datu sargus vai tā, šīs iestādes, jo no es, uh, mūsu uzdevums, uh, jo mēs pieņemam uh, lēmumus par budžetu un arī es to saku par nacionālajiem parlamentiem, ir jānodrošina atbilstoši resursi. Un to mēs arī varētu izsecināt no šīs dienas diskusijas. Protams, datu sargiem būs jālēm sākumā nenoteikt sankcijas maziem uzņēmumiem, kas bija darījuši visu iespējamo, lai ievērotu prasības, jo šāda reakcija būtu nesamērīga. Un tas jau ir paredzēts uh, tiesību aktos, tā kā es uzticos datu sargiem, bet tāpat laikā mēs esam pieņēmuši šo tiesību aktu, un tas stāsies spēkā 25. maijā. Un tagad informēju, ka mēs esam šā uh, sēkas trešajā stāvā un ka pusdienas, tad, tad tagad būs pusdienu pārtraukums un mēs atsāksim sēdi 14. šajā pašā zālē un vēlu visiem labu.